Morning, dear, dear colleagues. I would like... Labrīt, kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Pirms mēs sveicam Eirogrupas priekšsarētāju Mario Centeno. Man ir jāpasaka jums daži īsi paziņojumi. Vispirms par komitejas sanāksmes dokumentiem. Jūs droši vien esat pamanījuši, ka lielākai daļai nav priekšā parastās komplekts ar dokumentiem. Tas ir pēc 6. decembra ēpasta, ar kuru mēs mainījām mūsu politiku, lai dotu savu ieguldījumu CO2 izmešu mazināšanā, un tad noteikumi tagad ir tādi, ka tikai tie deputāti, kas būs pieprasījuši drukātos dokumentus, redzu dažus no tiem saņem šos dokumentus. Vēlos atgādināt deputātiem, ka ir iespējams arī vēlāk pieteikties dokumentu saņemšanai. Tā kā, ja kāds vēlas turpināt eh, saņemt eh, papīra formātā dokumentus, jums ir jāsazinās ar sekretariātu. Attiecībā uz koordinatoru sanāksmē eh, pieņemtajiem lēmumiem 23. janvārī nominācijas harmonizēšana un vienkāršošana vienkāršiem noteikumiem PVN sistēmā sociāldemokrātiem, vienošanās ar Eiropas Savienību un Norvēģiju par administratīvo sadarbību PVN jomā GOE, grozītais priekšlikums regulai par administratīvās sadarbības stiprināšanu PVN jomā ECR, kopējā PVN sistēma attiecībā uz minimālu standartu likmi, birojas, PVN likmes sociāldemokrāti, kopējā PVN sistēma attiecībā uz īpašām schēmām, maziem idejiem uzņēmumiem EPP, prudenciālā uzraudzība investīciju firmām EPP, prudenciālās prasības investīciju firmā EPP, budžets 2019. gadam visas sadaļas birojas. Brexit. Koordinātori vienojās e, par tālāko darba metodi, delegāciju uz Franciju. Tā notika 12. līdz 14. februārim šogad. Un mēs vienojāmies par vietu sadalījumu, un misija bija ļoti veiksmīga. Publiskās uzklausīšanas par ilgspējīgu finansējumu. Vai man jānolasa visi vārdi? Nē. Nākamajā ECB, eh, nākamās ECB nominācijas koordinātori apsprieda un vienojās par tālākiem pasākumiem. Ekonomiskā pārvaldība tika lēmts par misijas uz Atēnām datumiem, kā strādāt ar uh, uzraudzību programmas valstīs pēc programmas noslēgšanās. Atlikām diskusijas par no um, paketi. Bija apspriests arī ESAK nominācijas jautājums. Revīzijas palāta, tās īpašie ziņojumi un uh, ir runa par Junkar plānu ziņojumu un e, Eiropas Savienības e, valsts atbalsta procedūrām deleģēto aktu kontrole ar rakstiskā procedūrā. E, publiskā uzklausīšana ekon ir atlikta un vienojamies par lūgumu rakstiem arī. Man ir arī jāapstiprina 11. janvāra sanāksmes protokols Paldies! Un beidzot varu sirsnīgi sveikt Eirogrupas priekšsarētāju Mario Centeno, kurš ir ieradies mūsu regulāro ekonomikas dialogu. Tas ir daudzsološs signāls par eh, nopietnu iesaistīšanos dialogā ar Eiropas parlamentu. Tas, ka jūs jau vakar ieradāties uh, starpparlamentārajā konferencē, tiekoties ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, un šodien esat arī šeit, atsevišķi ekonomikas komitejā, uz jūsu pirmo ekonomikas dialogu saskaņā ar regulu 1466 no 97. gada. Mēs atzinīgi vērtējam šo iespēju sākt regulāru dialogu ar jums un ar nepacietību gaidam padziļinātu sadarbību un dialogu starp Eiropas parlamentu un Eirogrupu. It īpaši ņemot vērā to, cik svarīgā fāzē mēs šobrīd esam. Kā jau vakar eh, tas tika norādīts, šobrīd ir tā iespēja spekt, spērt izšķirošu soli uz priekšu un pabeigt darbu pie Bankas Savienības un e, pabeigt ekonomikas un monetāro savienību. Mūsu komiteja vēlas arī uzklausīt jūs par Eirogrupas sanāksmes rezultātiem. E, tā notika pirmdien, tīpaši attiecībā uz Grieķiju. Un viedokļa apmaiņa par to, kā virzīt uz priekšu Eiropas stabilitātes fondu ja mehānismu bija arī uh, ļoti dzīvīga diskusija par Banku Savienību. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Man tiešām prieks būt šeit, Eiropas parlamentā, ekon komitejā, uz man pirmo ekonomikas dialogu. Mana amata demokrātisko atskaitu atbildības uztver ļoti nopietni un uztver to par savu pienākumu ierasties Eiropas parlamentam, cik bieži vien iespējams, lai atklāti apspriestu ar jums pašreizējos ekonomikas notikumus. Sākšu ar dažiem vārdiem par ekonomikas prognozi un tad atskatīšos uz Eirogrupas darbu attiecībā ar politikas izaicinājumiem kā arī runāšu par ekonomikas monetārās savienības padziļināšanu. Noslēgumā informēšu par aktuālāko informāciju par Grieķijas ESM programmu, kas e, tur, tur tuvojas savam noslēgumam ļoti daudz sološu. Vispirms par ekonomikas prognozi. Mēs pieredzam ekonomiskā cikla augšupceļu. augšupceļu. Tas nenotiek nejauši, bet ir darba rezultāts. Tiekoties šodien, uh, Eirozonas ekonomika tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem izaugsmes virzītāju spēkiem globālajā ekonomikā. Mēs varam atskatīties uz 19 sekmīgiem ceturkšņiem ar plašu IKP izaugsmi. Mēs varam plūkt augļus, ko devusi ekonomiskā izaugsme, pateicoties reformām, kuras īstenojam gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī reakcija uz krīzi varbūt bija lēna, it īpaši nodarbinātības un investīciju jomā. Tomēr laikam ejot, mēs spējām koriģēt nelīdzsvarotību un uzlabot kopējās valūtas arhitektūru. Nesenie politiskie dati apstiprina izaugsmi un uztur tādu pašu prognozu arī tuvākajiem gadiem. Un makroekonomiska nelīdzsvarotības eh, samazināšana darbojas. Citiem vārdiem sakot, šobrīd mēs eh, redzam pozitīvus eh, impulsus mūsu ekonomikā, kas ir mūsu darba rezultāts. To mēs redzam pozitīvajās tendencēs e, attiecībā uz jaunām darba vietām, kas ir izveidotas, publisko kontu situāciju un līdzsvarotākas ārējās pozīcijas. Nelīdzsvarotība mazināšana ir radījusi ilgspējīgāku un iekļaujošāku izaugsmi laiku šīs pozitīvās plūsmas automātiski samazinās krīzes e, sekas tādējādi ļaujot valstīm atbrīvoties no publiskā un privātiem parādiem. Tiks stiprināta izaugsme un ir svarīgi uh, saglabāt šo noslēgto pozitīvo loku. Uh, tālāk pie politikas instrumentu izvēles. Šī izvēle ir jāizdara tā, lai Eirozonas ekonomika būtu spēcīgāka un atbalstītu līdzsvarotu izaugsmi Lai sasniegtu šo mērķi, mums ir nepieciešams izvēlēties rūpīgi kalibrētas e, fiskālās politikas, kur būtu divi mērķi. Mums ir jānodrošina, ka mēs esam gatavi mazināt cikliskās lejupslīdes rezultātus, ar kuru mēs būsim spiesti saskarties. Šobrīd ir jārada fiskālā telpa šādiem manevriem. Stabilitātes un izaugsmes pakts paliks mūsu fiskālās eh, politikas kompass. Esmu pārliecināts, ka Eiropas komisija ļoti pārdomāt turpinās īstenot no savus noteikumus. Droša fiskālā politika ir nepieciešama, bet ar to nepietiks ilgspējīgam um, mūsu ekonomikas modeļa veiksmes stāstā. Mums ir jāsaglabā pašreizējās izaugsmes virzība arī mazāk pozitīvos apstākļos ir nepieciešams stiprināt situāciju visās dalību valstīs, kā mēs esam pieredzējuši pēdējos pāris gados. Mums ir jākoncentrēs arī turpmāk uz konkurētspēju un jāpiesaista investīcijas eh, pārdomāti Eirozonā trūkst investīcijas. Tā tik tiešām ir. Investīcija apjoma pēdējā laikā ir palielinājušies, bet tie daudz gads ir bijuši nepietiekami. It īpaši krīzes laikā un tulīt pēc krīzes. Ir palaists garām daudz iespējas Mums ir nepieciešams īstenot tādas politikas, kas eh, padarīs mūsu ekonomiku pietiekami elastīgu, lai varētu reaģēt uz strauji mainīgo globālo situāciju. Mums ir jāatvieglo uzņēmumiem Eirozonā iespējas veikt investīcijas, nodarboties ar inovācijām un mobilizēt da darba spēku darba spēkam ir jābūt eh, produktīvam. Šeit man jārunā par taisnīgu aplikšanu ar nodokļiem, izglītošanu. Izaugsmē jābūt iekļaujošai un ekonomikas modelim jābūt tādam, lai visas valstis gūtu labumu no tā. Mums ir jāspēj izmantot um, lielo izaugsmas potenciālu, kas joprojām ir mūsu lielajā vienotajā tirgū. Eirogrupai vajadzētu aktīvāk koordinēt un darboties kā katalizatoram šajās jomās. Tas ir tikai loģiski, jo Eirozonas ekonomikas ir savstarpēji cieši saistīts un nacionālās politikas iniciatīvas, vai tās būtu fiskālajā vai struktūrālajā jomā, atstāja ietekmi tālu pāri valstu robežām. Uh, Šie politikas eh, instrumentu kopums uz papīra izskatās labi, bet, lai tas darbotos, mums ir jāskatās, kas tiek sagaidīts, un eh, ekonomikas operatoriem jābruņojas ar pacietību, kas dažkārt pietrūkst politiskajās debatēs. Mēs no pieredzes zinām, ka droša politika nodrošinās drošu izaugsmi, stabilu izaugsmi. Tagad pievērsīšos ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanai. Gatavojoties nākotnēji, gatavoties nākotnē, ir nacionāla atbildība, bet Eiropā tas ir arī kolektīvs pienākums. Tādējādi nonāku pie pašreizējām diskusijām par e- ekonomikas un monetārās savienības, jeb EMU, padziļināšanu. Esmu jau izteicies e, vakar e, savā uzrunā par šo tematu uzstājoties Eiropas parlamentārās nedēļas eh, starpparlamentārā konferencē. Ministri eh, smagi strādās, lai mūsu līderi jūnijā varētu pieņemt jau konkrēts lēmumu šajā jomā. Mūsu prioritāte ir Banku Savienības pabeigšana un ESM eh, e tālāka attīstība. Ja mēs vēlamies, lai tas strādā, mums ir jākoncentrējas uz saturu. 2016. gada ceļakārte ir pamats mūsu darbam. Mēs nesākam no nulles. Jūnijā mums ir nepieciešams noteikt skaidrus un saprotamus mērķus, kas ir jāsasniedz. Ar to debats gan nebeigsies. Drīzāk gan sāksies jauns posms īstenošanai soli pa solim. Tāpat mēs arī iepazīsimies ar citām idejām - kopēja fiskāla kapacitāte un labāks fiskāls regulējums Eirozonā. Protams, ka es nevaru apsteigt lēmumus, kurus pieņems ministri vai līderi Mārta Eirosamitā, bet esmu optimistiski noskaņots, ka varēsim vienoties par ļoti noderīgiem lēmumiem. Politiskā griba pastāv viennozīmīgi attiecībā uz to, ka ir jāizmanto šī brīža unikālās iespējas un ir panākt jau uh, pietiekam daudz kopīgu lēmumu. Un mūsu darba mērķis ir tikai viens - stiprināt Eirozonas noturību. Tādējādi mēs garantēsim, ka nesaskarsimies ar tiem pašiem riskiem kā pagātnē. Tad, kad eiro nebija pilnībā gatavs izturēt krīzi. Padarot stiprāku eiro valūtu, mēs palīdzēsim visiem mūsu iedzīvotājiem, radot tādu vidi, kas veicina izaugsmi un uzticēšanos. Kā jau es sacīju vakar, šeit pat Eiropas parlamentā, Eiropa ir līdzeklis mērķa sasniegšanai, nevis mē, pašmērķis. Un noslēgumā sacīšu sekojošo. Kopš desmitgades sākuma Grieķijas korekcijas programma ir aktuāls jautājums Eirogrupas sanāksmēs regulāri un arī ekonomiskās dialoga eh, sanāksmēs. Process ir bijis sarežģīts, vis, mm, vispirms jau pašiem Grieķijas iedzīvotājiem, bet uzskatu, ka esam garam vismagākajam posmam Informācija no institūcijām ir iedrošinoša. Dati rāda, ka Grieķijas ekonomika pagājušajā gadā ir atgriezusies uz izaugsmas ceļa. Valsts virzās uz, tā, uz to, lai atgūtu piekļuvi tirgiem, un prognozes ir pozitīvas. Eirogrupa vienojās politiski par trešo pārskatīšanas programmu. Grieķijas iestādes ir praktiski īstenojuši visas priekšnosacījumus, tikai daži palikuši neīstenoti līdz galam, un prognozes ir pozitīvas. Tad, kad arī tas tiks izdarīts, ESM var veikt nākamo maksājumu, tā skaitā pirmo iemaksu skaidrs naudas līdzekļu buferi izveidēji, ko Grieķija veido. Turpinoties pašreizējai politikai, Grieķija labi virzās uz sekmīgu iziešanu no ESM programmas, kā to paredzēja iepriekšējā vienošanās. Tuvākajos mēnešos Eirogrupa skatīs kā mazināt eh, problēmas Grieķijas eh, ceļā uz atgriešanos pie tirgus finansējuma. Mēs eh, strādājam ar iespējamiem parāda instrumentiem. Tas ir atbilstoši pagājušā gada jūnijā Eirogrupā vienbalsīgi pieņemtajam lēmumam. Lēmumu mēs pieņemsim tad, kad tuvosies eh, programmas noslēgums, eh, balstoties uz jaunām analīzēm par parāda ilgspējību. Zinu no savas personīgās pieredzes kā Portugāles finanšu ministrs, ka atbildīga fiskālā politika – un izaugsmi veicinošas struktūrāls reformas ir priekšnosacījumu labu eh, rezultātu noturēšanai. Grieķija situāciju uztver ļoti nopietni. Valdība gatavo visaptarošu ilgtermiņa izaugsmas stratēģiju, kuru prezentēt Eirogrupā. Šī stratēģija būs ļoti nepieciešama, lai definētu pēc programmas ietvaru. Uh, kas būs izšķiroša, lai Grieķijas e, ekonomika atgrieztos vienā līmenī ar Eiropas partneriem un atstātu krīzes gadus aiz muguras. Un mēs ar nepacietību gaidām, kad tas notiks. Paldies par jūsu uzmanību. Thank you very much. Liels paldies. par e, ļoti būtiskiem komentāriem. Vakar mums bija izcila viedokļu apmaiņa ar Grieķijas premjēru mūsu SISA darba programmas ietvaros un tika pausts pozitīvs vērtējums, ko veids Eh, abas puses, gan eh, stabilitātes mehānisma institūcijas, gan Grieķijas valdība, lai izstrādātu, īstenotu ticamu stratēģiju. Un mēs ceram, ka atlikušie soļi uh, tiks uh, spērti un dos arī taustāmus rezultātus. Tagad uh, Pāriesim pie kolēģu jautājumiem un atbildēm. Paldies priekšsādātāji. Herr Sentenjo. Es arī gribētu no savas puses jūs sirsnīgi sveikt mūsu komitejas sēdē. Varu runāt, manuprāt, visas ETP partijas eh, grupas vārdā, ka mēs eh, ceram uz labu sadarbību ar jums. Runājot par eh, šīs nedēļas sākuma Eirogrupas sanāksmi, jūs skaidri norādījāt, ka vēlaties Banku Savienībā izveidot depozītu garantijas schēmu, bet ir vājāk eh, kapitalizētām bankām eh, ieviešot šādu depozītu garantiju sistēmu. Uh, paliek uh, neatrisināmas problēmas. Tāpat ir uh, tas iespējams tad, ja ir spērti turpmākie soļi risku mazināšanas jomā. Ja ir pateikts A, tad ir jāsaka arī B man jautājums, kā jūs savā jaunajā amatā kā Eiro grupas uh, vadītājs uh, darīsiet uh, to, lai uh, komisija nāktu klajā martā ar priekšlikumiem par sliktajiem kredītiem un uh, ir šai risku uh, mazināšanai jābūt ticamai, es uzsveru ticamai, ka tā tiek īstenota. Un um, pozitīvā ekonomiskajā kontekstā būtu jāpārliecina kolēģi veikt reformas. Tādi ir mani jautājumi. Paldies, Balca kungs, par jūsu ļoti būtisko jautājumu, par nozīmīgu tematu. Jā, patiesi ir ļoti svarīgi pabeigt Banku Savienības institucionālo ainavu, tās veidošanu, lai eh, tas, un lai tas tiktu darīts visu iesaistīto pušu interesēs. Un tādēļ mums jānodrošina, lai visi uh, uh, uzticētos uh, tiem soļiem, kas mums jāspēr, un mums ir jāizvairās no dažāda veidā uh, kropļojumiem un stimuliem, kas ir nesavietojami ar parādu ierobežošanu. Un tiks uh, veikti uh, virknē riska mazināšanas pasākumu, par to jau zināmu laiku notiek diskusijas, un es eh, sagaidu, ka drīz tiks apstiprināta riska mazināšanas pakotne, ko eh, gatavo komisija. Un eh, tiks veikt likumdošanas pasākumi. Tas būs liels solis uz priekšu veicinot turpmākus um, riskas, uh, riska mazināšanas pasākums mūsu finanšu un banku sektorā. Mm. Rādītāji, kas mums līdz šim ir pieejami, arī ir uh, sasniegti pateicoties jau veiktajiem pasākumiem un tam, kā riska mazināšanas pasākumu ticamības līmenis ir pieaudzis. Jau ir veikti pasākumi, pieminēšu tikai pāris no tiem, bet nu, visas direktīvas par CRR, CRD, BRD un vienotā uzraudzības mehānisma ievā, ieviešana, visi šie pasākumi mm, stiprina mm, mūsu uh, finanšu un banku sektora uzticamību. Protams, visas valstis cieta no krīzes, bet dažas valstis eh, šo krīzi izjūta daudz sāpīgāk nekā citas. Un atsevišķi finanšu un banku sektori vēl nav pilnībā tikuši galā ar pagātnes mantojumu. Es esmu pārliecināts, ka mums izdosies pārvarēt šīs pagātnes sekas, īstenojot minēto pakotni, un es gribētu <clears throat> pieminēt vienu faktu, proti uzraudzības mehānismu kontekstā, kas attiec uz visām mūsu bankām. Visas bankas jau ir uh, pārsniegušas izvirdītos mērķus attiecībā uz uh, slikto kredītu apjomu samazināšanu 2017. gadā. Tas stiprina uzticību šim procesam un mēs uh, virzamies visi uz priekšu, un tas arī ir mans pirmais galvenais uzdevums kā Eirogrupas priekšsēdētājiem. 2017. gadā tika samazinājums panāks par 25% un, un jau šā gada sākumā arī par 25%. Tas nozīmē, ka par pusi jau esam samazinājuši apjomu 18 mēnešu laikā. Pedro Silva Pereira. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Godāmais Centenu kungs, sirsnīgs sveicu jūs mūsu ekonu komitejā un novēl jums panākums darbā sociālistu demokrātu grupas vārdā. Un tāpat sveicu jūs kā Portugāls un Eiropietis, kā Portugāls, tāpēc, kā. Ka Vēl nesen Eiropas institūcijās tika diskutēts par sankcijām pret e, Portugālu, tāpēc uzskatu, ka jūsu iecelšana šajā matā ir vairāk vērta nekā tūkstošu vārdu. Jūsu savā iepriekšējā darbā e, finanšu ministra amatā un citos esat ieguvis atzinību un jūsu iecelšana amatā arī vies, vieš mūsos liela pozitīvas cerības par eiro. Protams, jūsu uzdevums ir koordinēt Kairo grupas vadītājiem ekonomikas un monetāro reformu procesu. Un jūsu kandidatūras vēstulē es saskatīju mērķi pabeigt ekonomikas monetāro savienību, kā arī e, veicināt konverģenci un e, rīkoties saskaņā ar iedzīvotāju gaidām. Vēlējos uzdot jautājumu par šo konverģences e, uzdevumu Eiropā ekonomikas un monetārās savienības iekšienē un kādus instrumentus varēs mobilizēt, lai šo konverģents panāktu. Un šī konverģences ambīcijas ir savietojamas ar minimālo ekonomikas monetāro savienību sadarbības programmu, kas ierobežot uz Banku Savienības, bez budžeta kapacitātes, bez budžeta notiekumu uzlabošanas un attīstot stabilitātes mehānismu Eiropas monetāra fondam, kas būtu paredzēts stabilizācijas mērķiem pēc būtības. Mans jautājums ir, kādas ir visnozīmīgākās ambīcijas, lai mēs varētu pabeigt ekonomikas un monetāro savienību? Obrigado. Paldies. Eh, Silva Pereira kungs. Atbildes sniegšu portugāļu valodā uz jūsu uzdoto jautājumu, lai apstiprinātu jums tās lielās ambīcijas, kādas mums ir šobrīd, kuras esmu definējis kā atvērtu iespēju logu, kas ir unikāls ne tikai ne tikai politiskajā ciklā, bet arī tajā, ka pastāv ārkārtīgi lielas ambīcijas. Politiskajā ciklā, kas ir sācies Eiropā, kā to secina institūcijas, bet arī šajā ekonomiskajā brīdī rezultāts procesam, ko ir iztenojušas institūcijas, kā jau es to norādīju savā sākotnējā runā. Es šeit redzu ļoti daudzas cēloņu sakarības un to spareizos eh, brīžus, kuri ir iestājušies šobrīd Eiropā, ir vislabākie ekonomiskie rādītāji visās lielajās, eh, lielajos pasaules ekonomikas apgabalos, līdzsvars budžetā un mūsu kapacitāte pārvaldīt ietaupījumus, kuri ir jāinvestē mūsu izaugsmes un pilsoņu labklājības vārdā. Un lai tas iegūtu vēl spēcīgāku dimensiju, mūsu pienākums ir veicināt konverģenci. Un šajā sakarā, un kā jau es to sacīju savos ievadvārdos, Mums ir jāizmanto visi instrumenti, kurus mēs zinām, kā nepieciešams, lai pabeigtu e, šīs institūcijas un pasākumus, un tas iekļauj arī budžeta noteikumu rūpīgu analīzi, lai tos varētu izmantot vēl efektīvāk šajā sakarā, kā arī diskusiju par budžeta kapacitāti Eiropas Savienībai, kas būtu papildus investīcijām uz struktūru rālām eh, eh, reformām un attiecīgi konverģencei. Es parasti norādu, kā ar nepabeigtām institūcijām pas, eh, un pasākumiem mēs sasniedzam arī nepilnīgus rezultātus. Un tāpēc mums ir jāstrādā, lai pabeigt uzsāktos pasākumus, lai mēs varētu šajos savstarpējās uzticības apstākļos starp dalībvalstīm nosprostos mērķus sasniegt. Paldies! Paldies vārds Berntam Lukem! Labrīt, priekšsēdētāji, labrīt, Senteno kungs, sveicu jūs ECR grupas vārdā mūsu komitejas sēdē. Es gribētu jautāt par uh, Grieķijas jautājumu un Grieķijas piekļūs iespējām kapitāla tirguma pēc trešās uh, programmas pabeigšanas. Eiropas parlaments pieņemot lēmumu par ECB ziņojumu aicināja ECB iekļaut Grieķijas valstības vērpa, vērtspapīrus ESPP programmā pēc tam, kad uh, šie vērtspapīri būs uh, sasnieguši investīciju reitingu. Un Ehm, tika tagad vēl par eh, citu punktu, par eh, pies, eh, piesārdzības kredītlīnijas piešķiršanu Grieķijai. Varbūt tā ir slikta zīme šiem finanšu tirgiem, kas neliecina par to, ka Grieķija bez ārējas palīdzības var nostāties pat uz savām kājām. Es jautāju Cekalotus kungam par to, kā viņš vērtē, kā viņš uh, vērtē iespējas, ka ECB izmantojot PSPP programmu iepirktu uh, Uh, Grieķijas valsts vērtspapīrs, bet viņš nevēlējās neko komentēt. Man ir jautājums jums, kā jūs vērtējat šo jautājumu? Vai jūs uzskatāt, ka Grieķijai ir nepieciešams un ka tai būtu jāizmanto šī ECB iepirkumu, vērtspapīru iepirkumu programma pēc uh, trešās programmas pabeigšanas un kad Grieķijas vērtspapīri atbilsta investīciju reitingam. Vai jūs vēlētos, lai eiro grupa aicinātu ECB atturēties no Grieķijas vērtspapīru uzpirkšanas? Nu jā, viņi pērk sekundārajā tirgū šos vērtspapīrus, protams. Saka priekšsēdētājs, paldies, saka Cesāna kungs, jā, paldies par šo jautājumu, par to, ka piesvē, pieskārāties še, šim nopietnam uh, jautājumam, problēmai par situāciju pēc programmas pabeigšanas uh, Grieķijā. nu, mēs varam palūkoties arī uz Portugāles pieredzi šai kontekstā. Un šeit ir divi svarīgi aspekti, lai gūtu panākumus uh, šādu programmu īstenošanā. Grieķija šādas programmas īstenoja jau astoņus gadus. Jāsaprot, uh, ka tas ir saistīts ar ļoti sarežģītu situāciju, un Grieķijas sabiedrībai ir jāpārņem kontroli pār situāciju. Ņemot vērā finanšu situāciju, e SM mm, institūcijas kopā ar Grieķijas varas iestādēm izvērtēs situāciju lai nodrošinātu to, ka pēc eh, programmas pabeigšanas Grieķijai būtu pilnīga piekļuve tirgiem nodrošināta. Tas ir pirmais nosacījums, lai Grieķija varētu uh, gūt panākumus. Un vēl ir arī viens nosacījums, kas Grieķijai pašai ir jāizpilda, proti uh, konsekventi e, jāīsteno politikas cikli, lai e, saglabātu tos sasniegums, kuri gūti pateicoties programmu īstenošanai. Ļoti svarīgi, lai valsts e, atgūtu gan valsts iekšienē, gan arī ārpus valsts robežām uzticību programmas pabeigšanas brīdī ir jāpieņem atbilstoši lēmums Grieķijas valdībai un varas iestādēm. Un es domāju, ka visi iespējamie mehānismi un instrumenti ir jāizvērtē un jāizmanto šai procesā. Bet ir uh, divi uh, priekšnosacījumi. Tātad uh, tie, piekļuve tirgumu un uh, skaidrs katras naudas uh, bufera uh, izveide, lai uh, nodrošinātu uzticību tirgos, un arī ir visi šie politiskie cikli jāīsteno un jāievēro. Protams, pastāv dažādas alternatīvas un ir jābūt pieejamiem visiem instrumentiem Vai jūs varētu atbildēt man jautā, uz jau man jautājumu par PSPP, jūs to pat nepieminējāt? Atbilde. Es domāju, ka ir jāizmanto visi pieejamie instrumenti, un Grieķijas valdība un institūcijas par, par to domās. Jūs priekšsēdētais, tās PSPP nav monetārā finansēšana Tas nav saistīts nekādā veidā ne ar programmu, ne valsti, bet tas ir pieejams visām dalību valstīm. Lūks kungs saka, es uzdevu jautājumu uh, nevis jums, bet uh, Santori kungam. Priekšsēdētājs, uh, nu, uh, bija, uh, es vienkārši atkārtoju tādas, nu, pamata patiesības, lai uh, šī diskusija būtu visiem ļoti labi saprotama. Paldies, tagad vārds Tremozes kungam. Paldies. Santēno kungs, sveicam jūs uh, mūsu parlamentā, liberāļu demokrātu grupas vārdā, apsveicam jūs ar iecelšanu šajā matā un ceram uz veiksmīgu sadarbību ar jums. Ir uh, man vairāki jautājumi. Portugāla ir ievēro uh, veiksmīgi samazinājusi publisko deficītu, bet Francijā un Spānijā šis deficīts ir pārsniedz 3% pēdējos desmit gadus. Un tas ir apdraudējums stabilitātei, kad pieaugs procentu likmes. Kā jūs vērtējat šādu situāciju, kā jaunais Eirogrupas priekšsēdētājs? Otrakārt ir jautājums, ka bail-in noteikumi tiek uh, piemēroti diezgan patvaļīgi. Ir vairākas bankas, kur uh, noteikti, tie paši noteikumi ir piemēroti atšķirīgi. Novēloto uh, maksājuma direktīva arī tiek uh, nevienveidīgi piemērot attiecībā uz sliktajiem kredītiem. Um, Mm, atsevišķas dalību valstis nav īstenojušas vēlo, novēloto maksājumu direktīvu. Eiro grupa ir iecēlusi Delindos, izvēlēsies Delindos kungu kā ECB priekšsēdētāju. Kā mēs varam skaidrot, ka Eiro grupa ir izvēlēsies vienu no saviem locekļiem kā ECB priekšsēdētāju, vai tas ir precedents. Un vai arī nākotnē eh, citi Eirogrupas locekļi vēlēsies kļūt par ECB eh, e eh, vadošiem darbiniekiem? Paldies, Tremāzas kungs, par šiem jautājumiem. Izaugsmes un stabilitātes pakta noteikumi ir ļoti skaidri un mēs tos īstenojam ļoti apņēmīgi eh, visās valstīs. Mēs arī mums šobrīd ir uh, vismazāk heterogēnu situāciju starp valstīm attiecībā uz fiskāliem rādītājiem, un tās ir ļoti labas ziņas Eiropai. Tas nozīmē, ka mums kopumā ir ļoti līdzsvarota situācija un uh, notiek valstu konverģence uh, virzoties uz uh, Uh, situāciju, kas atbilst noteikumiem uh, attiecībā uz uh, publiskā deficīta mērķiem. Esmu pārliecināts, ka Francija un Spānija arī šo ceļu drīz būs nogājušas. Par finanšu nozari. Mums ir ļoti svarīgas un eh, ticami noteikumi šai jomā īstenot visā Eiropā. Negribu visu apspriest šobrīd detaļās, bet šie noteikumi ir apstiprināti eh, dažādos laika posmos, šeit ir dažādas regulas spēkā. Uh, un mēs pārskatām šo regulējumu arī turpmāk, lai stiprinātu uzticamību, lai mazinātu riskus, tad iekļaujot šos faktorus regulējumā, tāpat arī slikto kredītu mazināšanas pasākumus. Nu, mē, mums ir jāstrādā kopā, lai uzlabotu situāciju, lai nu, mēs labāk izprastu un īstenotu spēkā esošos noteikumus un lai tas notiktu ilgtspējīgā veidā. Tas ir ļoti būtiski. Par Degindos uh, kunga izvirzīšanu. Uh, vai iecelšanu ECB. Es būtībā uzskatīju, ka abi kandidāti bija izcili, viņus pazīstu jau diezgan ilgi, esam sastrādājušies dažādos kontekstos, un abu kandidātu biogrāfijas ļoti augstu novērtē Eirogrupas ministri un skrīnings un uh, beigās pieņemtais lēmums balstījās uz uh, abu kandidātu dzīves gājumu. Un tas ir vissvarīgākais, kas uh, ka šai procedūrai ir jābūt atklātai, pārskatāmai, atbildīgai un lai katrs varētu arī um, novērtēt katra kandidāta priekšrocības. Migels Viegas. Labdien, un sveicam mūsu komitejā. Vakar es Eh, uzklausīju jūsu uzstāšanos un jūtos vīlies, tāpēc kā pēc trojkas gadu pieredzes, kāda tika skaidri pierādīta stabilitātes pakta pilnīgi perversā iedarbība. Tas šaurums robežām, ko uh, nosaka makroekonomiskā stabilitātes politika, un pēc mūsu pašu nesenās pieredzes šajā valdībā un drusmīgajiem pasākumiem, kas tik pieņemti un um, daudzi no tiem um, neraugoties uz Eiropas Savienības norādēm, kāds ir jūsu kopīgais eiro noteikumu novērtējums un par tām formām, kā pabeigt vai vismaz samazināt eh, prociklisko raksturu, kas nepārtraukti turpina krīzes un ir izraisījis tik daudz ciešanas daudzās Eiropas valstīs? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums ir saistāms tāpat ar pirmo par domu, kā saistīt nākotnes budžetu ar struktūrālajiem reformām un Eiropas semestri. Bet šeit mēs runājam par iespēju vēl aizvien maiz, maz, vairāk mazināt e, ciklisko ietekmi, e, nemazinot investīciju kapacitāti valstīs, e, lai e, risinājumi neiestrēgtu un ko jūs uzskatāt, ka valdībām ir jādara, lai pret, kā pret krīzes pasākumus? Un pēdējais jautājums parāda sakarā. Es domāju, ka vakar tas jau izskanēja. Es gribētu dzirdēt vairāk no jums par krīzes un parādu pārvaldības iespējām. Muito obrigado. Paldies par uzdoto jautājumu. Mēs analizēsim situāciju par to, kā tiek ieviesti noteikumi, ku, pēc kuriem mēs vadāmies mūsu kopīgajā darbā ekonomikas un monetārās savienības kontekstā. Ekonomiskā un monetārā savienībā mums ir nepieciešami noteikumi, lai varētu pēc tiem vadīties mūsu rīcībā un koordinētu ekonomisko un finanšu attīstību visās valstīs. Mums ir jāsaprot arī, ka ir šo noteikumu ieviešanas elastības līmeņi, mēs varam piekrist vai nē, ka šī elastība ir tikusi izmantota visefektīvākajā veidā. Un tāpat ir jānorāda, ka, piemēram, Portugāles piemērs parāda to, kā ir iespējams atrast alternatīvas tādam politisku politiku kopumam, kāds ir nepieciešams, lai varētu pareizi reaģēt attiecīgajā brīdī. Eiropas rīcībā nebija krīzes pārvaldību un pārval, parādu pārvaldības instrumentu Tad, kad tā ar šīm grūtībām saskārās, bija nepieciešams stiprināt krīzes pārvaldības mehānismus, veidojot, piemēram, Eiropas stabilitātes mehānismu, kas šobrīd ja, ir jāstiprina, jo šajā ekonomiskajā kontekstā mums ir jāgatavo mūsu reakcija un atbildes tām problēmām, kuras parādījās parāda un krīzes laikā, lai mēs varētu piemērot tādu loģiku, kurā mēs sasniedzam zinām pacietības līmeni no institūciju puses attiecībā pret ekonomikas spēlētājiem, uzņēmumiem, maisemniecībām, lai tie varētu īstenot korektā veidā visas savas aktivitātes. Un šī dimensija ir ārkārtīgi nozīmīga, jo parādu krīzes prasa ļoti ilgu laiku, lai, eh, lai tiktu pārvarēts. Tālāk par struktūrālām reformām ļoti īsi norādīšu, ka. Ņemot vērā esošās diskusijas šobrīd, papildu finansēšanas mehānismi ar investīciju kapacitāti, kas būtu stabili visas ekonomiskā cikla garumā un kuri dotu iespēju neapgrūtināt um, investīciju kapacitātes, kas ir ļoti būtiska Eiropā, lai eko, Eiropas ekonomika darbotos veiksmīgi. Paldies! Nākošais runātājs Svens Gīgauts. <clears throat> Es vēlos arī jūs sveikt zaļo grupas vārdā šeit Eiropas parlamentā. Jūsu valsts un jūsu personiskais ieguldījums ir apliecinājuši, ka tie nav taisnības, kuri saka, ka Dienvidu Eiropas uh, valstis nevar piedzīvot uzplaukumu kopīgās uh, valūtas ietvaros ar Vāciju, Niderlandu un citām valstīm. Mums, mēs tiešām augstu vērtējam jūsu sasniegums, jūs esat pierādījuši, ka daudziem arī šajā uh, zālē sēdošiem nav bijis taisnība. Mēs uh, aicinām jūs uh, būt vērienīgiem Eirogrupā un um, veikt um, tādas reformas, kas padarītu sistēmu drošu pret globālām krīzēm. Es gribētu jautāt par institucionālām attiecībām. Vai jūs varat apsolīt, ka uh, būsiet uh, biežāks viesis mūsu parlamentā, ka jūs radīsiet uh, laiku, lai uh, īstenot viedokļu apmaiņu ar tieši ievēlētiem Eiropas parlamenta deputātiem. Uh, savās uh, ieteikumos ombude ir uh, norādījusi, ka uh, tā e, nav e, laba pārvaldības prakse, ka dalību valstu nostājas parlamentā ir e, slepeni dokumenti. Un ko jūs domājat par to, ka būtu jāievieš atklātība, lai zinātu, kura dalību valsts ir ieņēmusi kādu nostāju? Un a, Eirogrupa ir viena no ietekmīgākajām struktūrām Eiropā. Tālāk par uh, ECB un to, ka finanses uh, sektorā strādā maz sieviešu. Kā esat paredzējuši ieceļot uh, jaunas uh, amatpersonas ECB nodrošināt lielāku sieviešu pārstāvniecību? Paldies, Gingalda kungs. Jā, ir tiešām jābūt. Uh, drosmīgam mērķu izvirzīšanas jomā, it īpaši šobrīd, jā, mums ir jābūt gataviem uh, reaģēt uz mūsu priekšā stāvošiem izaicinājumiem. Kā jau es uh, vakar norādīju, es arī uh, saskatu, ka Eiropai nāksies saskarties ar šādiem izaicinājumiem gan uh, iekšējiem, gan ārējiem, un lielākais izaicinājums un risks šobrīd ir neko nedarīt, būt uh, pašapmierinātam. Mums ir uh, tiešām jābūt uh, drosmīgiem savos mērķos. Jā, un ir tiešām ļoti svarīgi politiskā ziņā uh, vienmēr domāt par iespējamām alternatīvām, uh, piedāvāt alternatīvas risinājumus mūsu pilsoņiem, un uh, šādi risinājumi tiešām pastāv. Nav kaut kāda viena vienota risinājuma. Nē, ir dažādas iespējas, mums tās ir jāapspriež atklāti un uh, institūcijām ir jābūt izveidotām tā, lai tās varētu īstenot dažādas alternatīvas. Ir uh, jāatbalsta alternatīvas un lēmumi jāpieņem uh, atklātās diskusijās. Esmu gatavs diskutēt ar jums par šiem jautājumiem. To jau es arī teicu savas ievadrunas sākumā. Esmu gatavs uh, sadarbībai un uh, katreiz, kad uh, būs nepieciešams, esmu gatavs ar jums diskutēt. Eiro grupas darbība nesen ir ievērama uzlabojusies. Atklātības ziņā mēs turpināsim vēl īstenot uzlabojumus. mūsu iekšējie noteikumi arī tiks papildināti, pārskatīti, lai uh, nodrošinātu lielāku atklātību. Mūsuprāt, tas ir tiešām uh, svarīgi. Lai būtu redzams, kā tiek pieņemti lēmumi, lai šis process būtu uh, skaidrs, bet tāpat laikā jāapzinās, ka mēs izlēmjām arī tādus sensitīvus jautājumus, bet uh, uh nedrīkst uh, tikt apšaubīta Eirogrupas atbildība šajos jautājumos. Paldies par dzimumu uh, līdztiesības jautājumu. Jā, šis jautājums arī ir ļoti būtisks. Uh, katram no mums. Mums ir jādomā par to, kā varētu uzlabot situāciju. Un eh, ņemot vērā šo jautājumu specifiku, ir jā, jāapzinās, ka visām dalību valstīm ir iespēja izvirzīt savus kandidātus. Arī ECB nominācijām bet mums ir, protams, jāizvērtē katra kandidāta priekšrocības, katrs kandidāts tiek izvērtēts individuāli, bet katra dalība valsts to var ņemt vērā, tas ir jāņem vērā, un es esmu. Eh, Portugāles finanšu ministrs, un es arī uh, Eh, iestājos par lielāku diversitāti un to vienmēr arī atbalstu. Un tas būtu jādara visās valstīs. Paldies, Marko Vallī! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Marjos Sentēno kungs! Man ir trīs jautājumi. Pirmais par Eh, monetārās savienības eh, pārvaldību nākotnē. Un es gribētu jautāt par instrumentu, kurš varētu efektīvākā veidā mazināt uh, uh, trieciena sekas uh, un panākt labāku līdzsvaru? Vai jūs neesat domājuši par fiskāliem transferiem, lai labāk izcelt mūsu ekonomisko telpu un nevajadzētu izmantot neefektīvus instrumentus, kuri beigās nekad nespēja kompensēt šoka radītās sekas? saskaroties ar nākotnes uh, krīzē, mums ir jādomā par efektīvākiem instrumentiem. Tālāk par drošajām obligācijām, jums safe fondu, ko mēs rodam komisijas priekšlikumā, vai š, tas nenozīmē e, parādu savs mutualizēšanu, vai tas nozīmē, ka būs uh, uh, senioru un junioru zonas, perifērās un centrālās zonas, un es domāju eh, par perifērajām zonām, un vai tādā veidā netiks atvērta Pandoras eh, lāde, jo perifērās zonas bankām nāksies saskarties ar visām šīm turbulencēm, vai nevajadzētu veidot tiešā veidā Eiropas obligācijas un nevis iz nāk klajā ar jaunu instrumentu, kas varētu radīt citas problēmas. Un visbeidzot, par jaunais bez bankām, vai nevajadzētu labāk kontrolēt likviditātes un atvasinātos produktus, ko augstvērtē atsevišķas Eiropas bankas? Es domāju, ka šie sektori varētu būt īpaši riskanti, un attiecīgi bankas varētu saskarties ar nopietnām problēmām. Paldies! Es neņemšos atbildēt jums. Um, itāļu valodā, bet paldies par jūsu uzdoto jautājumu. Tie ir ļoti svarīgi aspekti, kurus jūs norādījāt. Un tagad par budžeta jautājumiem. Ļoti būtiski ir sagatavot eiro zonā visus iespējamos instrumentus, kas palīdzētu tikt galā ne tikai ar krīzes pārvaldību, bet arī ar konverģenci un stiprinātu iekšējos lokus eirozonā. Mēs jau esam daudz paveikuši kopā risku samazināšanai. Un Mums ir jādiskutē, tā ir daļa no mūsu kopīgā darba vistuvākajā nākotnē, lai mēs varētu domāt par budžeta līnijām, kas palīdzētu risināt šos jautājumus. Protams, ka ir jāturpina diskusija par resursu izmantošanu, to iegūšanu, kā budžetu finansēt un par to, kā mēs ģenerējam pastāvīgus finanšu eh, līdzekļus budžetam. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo tādā veidā mēs varam projicēt eh, stabilā vidē nākotni. Mums ir jādomā par abām šīm lietām, par eiro obligāciju diskusiju. Šis ir ļoti tirgus sensitīvs jautājums. Un Eirogrupas līmenī mēs visi saprotam to, kā šis ir ļoti sensitīvs aspekts, tirgus reakcija nereti ir neparedzama, bet specifisku risku izvērtēšana ir ļoti specifisks pasākums, un mums ir ļoti rūpīgi jāstrādā pie jebkura risinājuma izstrādes. Lai tas būtu iekļaujošs un nevis ar segregācijas raksturu. Tieši tas pats attiec arī uz banku nozari. Mēs 2016. gada ceļa kartei pievienojam pasākumus par eh, NPL, pasliktajiem aizdevumiem, un komisija gatavo šajā sakarā paketi un, un ir ļoti nozīmīgi risinājumam veidot integrētu un iekļaujušu finanšu sektoru, nevis tādu, kas būtu fragmentēts. Paldies! Thank you. Paldies! Ja pareizi atceros Komisijas paziņojumā bija gan norādīts NPL, gan eh, vēl citi aspekti, bet tagad vārds Bernāram un no paldies priekšsēdētāji. Esiet sveicināti mūsu vidū, Eirogrupas priekšsēdētāji. Uh, Starp parlamentu e, nedēļā izskanēja vairāk e, aicinājumi pēc vairāk demokrātiskas kontrolas. Es ceru, ka tas nebūs tīri teorētiski, jo kopš 92. gada ekonomikas monetārā savienība e, nekādā veidā netiek pakļaut pilsoņu demokrātiskai kontrolē. Pirmkārt, mans pirmais jautājums. Procikliskie noteikumi ierobežos banku aizdevumus mazajiem uzņēmumiem, it īpaši sarežģītos ekonomiskos periodos attiecīgi. Eh, attiecības starp bankām un vietējiem ekonomiskām tiek apdraudētas eh, saskaņā ar Mediabanka viedokli. Tas uh, Eh, samazinās IKP izaugsme gadā. Vairāk eirodeputāti jau ir pauduši savu sa, eh, sašutumu. Juridiskais dienests pat uzskata, ka tas eh, pārkāp leģislatīvo procesu. Tomēr ECB pēc dažām nedēļām šos noteikumus publicēs. Eiropas parlamenta protesti netika ņemti vērā. Nav nekādas demokrātiskās kontrolas pār ECB rīcību. Kāds ir jūsu viedoklis? Tālāk otrais Latvijas gadījumā nelemjot par faktu realitāti, jo sabiedriskā doma ir konstatējusi, ka neviena politiskā vara nevar piespiest bankas eh, prezidentu demisionēt. Pirmdien Eirogrupā jūs runājāt, eh, ka tā ir Latvijas iekšējā lieta, bet visa eh, Eiropa ir ietekmēta, jo tā ir centrālā banka, vai jūs nedomājat, ka tas grauj centrālās bankas prestižu, kas nav pakļaut nekādai demokrātiskai kontrolei. Un visbeidzot, pastāv liels risks, ka Eiropas monetārais fonds, kas dodarbos eh, ar eh, dalībvalstu budžetiem, būs vēl viena tehnokrātiska institūcija, kas tieši tāpat kā ICB nekādā veidā neatskaitīsies pilsoņiem. Jūs, kā Eiro grupas eh, priekšsēdētājs, kādu demokrātisko kontroli esat iecerējis izveidot šajā sakarā? Paldies! Thank you, thank you. Paldies, Monokungs, par uzdotajiem jautājumiem. Tie attiecas uz būtiskiem institucionālu arhitektūras jautājumiem, un mums ir jārīkojas ļoti svērti visos etapos, un tas ir spēkā arī visos virzienos. Par centrālās bankas neatkarību runājot. Mēs runājam par institūciju, kas monetārās politikas ietvaros rīkojas neatkarīgi. Tas nozīmē, kā tas ir savietojami ar to uzticību, kādu mēs vēlamies šīm institūcijām, izmantojot to rīcībā esošos instrumentus. Tas nozīmē, ka Mums ir šī neatkarība jāsargā ticamības nolūkos. Tas nenozīmē, ka ECB neatskaitās pār e, saviem pieņemtajiem lēmumiem. Tā ir cita perspektīva. Mums ir jāuzlabo šādā atbildība un atskaitīšanās, tas ir būtiski, to es ņem vērā, bet par eh, politisku lēmumu taisīšanas neatkarību es uzskatu, ka šāda neatkarība ir jāsaglabā. Tālāk par eh, budžetu un EMF diskusijas, kas šobrīd norits nemainīs budžetu uzraudzības procesu, kuru esam izveidojuši. Un tādējādi stabilitātes izaugsmes pakts uh, un institūcijas, kas īsteno budžetu uzraudzību, tas nevar pārklāties ar uh, citiem stiprinošiem pasākumiem SMMF e eh, sakarā, ko mēs izveidosim nākotnē. Mums ir piecu minūšu uh, runas laiks atvēlēts, un tagad mums ir jāpāriet uz otro kārtu, kad būs ikvienam četras minūtes palikušas, lai mēs varētu dot vārdu visiem deputātiem. Nākošais runātājs ir Anna Sanderam. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicam jūs, mūsu video grupas priekšsēdētāji, un esam jums pateicīgi pār šīm. Šī ļoti interesantajām viedokļu apmaiņām, kas norit jau visu rītu. Jau izskanēja tas, ka makroekonomiskie rādītāji ir zaļie sektora, tas ir pozitīvi ar 17. E, gada izaugsmas līmeni 2,7% IKP, deficīta līmeni, kurš krītās, un e, tas pats attiec uz bezdarba līmeni, tas ir pozitīvi, lai gan struktūrālās reformas, eh, tas nozīmē, ka struktūrālās reformas eh, ir devušas rezultātus. Dalībvalstis ir strādājuši, lai samazinātu deficītu, tomēr ir vēl daudz jādara, lai rastu tādu valsts eh, līmeņu parādu, kas būtu pieņemams vai pat izturams. Es um, Eh, zinu, par ko es runāju, jo manā valstī pastāv šī pat problēma. Protams, kā eh, šo šī parādā nomaksa ir nozīmīga nasta dalība valstī, kura attiecīgi nevarēs finansēt investīcijas un izaugsmu, tāpat ir jānorāda arī tas, ka šobrīd ir zemas procentu likmes, bet, ja tā sāks pieaugt, tad situācija kļūs problemātiska. Es gribētu zināt un apzinoties to, ka Eirogrupa strādā pie šiem jautājumiem un pārzina problēmas, cik lielā mērā jūs varat šo valsts eh, parādu eh, samazināšanu padarīt par prioritāti un aicināt dalību valsts spērt pareizos soļus. Manuprāt, tas ir būtiski, jo Šeit ir runa par dalību valstu pienākumu būt atbildīgiem gan pirms e, tās ir solidāras. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, ja mūsu dalību valstis rīkojas atbildīgi. Paldies! Paldies par uzdoto jautājumu! Ļoti svarīgi ir izprast, kā jūs to norādījāt. parādā servis izmaksas, kādas tās ir pāris periodā. Jūs nu par, norādījāt pareizi, ka ekonomiskie rādītāji kopumā ir pozitīvi. Mēs eh, es, radām eh, vairāk nekā 7 miljonus darba vietu Eiropā. Eh, ja par atskaites brīdi ņemam krīzes zemāko punktu, un svarīgi ir saprast arī to, ka eirozonas iekšēnē ir vēl vērojama nesimetrija, bet tas ir izcināms jautājums. Finanšu krīze radījusi šo valstu nākotnei būtisks problēmas, un mēs zinām, ka svarīgs brīdis ir tāds, kāds parādā attiecība pret IKP sākristies. Tas ir ļoti nozīmīgs rādītājs, lai veicinātu izaugsmi. Uh, Tas nozīmē, ka šī nasta ir uz lejupējošas takas un valsts var uzsākt attiecīgo procesu. Savukārt, ja mēs e, sekojam pēdējo datu attīstības tendencēm pa valstīm, tad mēs redzēsim, ka Lielākajā daļā gadījumu jau ir šis, šī fāze sasniegta, un mums šis process arī nākot ir jāturpina. Paldies! Paldies, Polstanks! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Sentēno kungs. Man ir vispārīgs jautājums. Ko jūs Eh, varat mācīties no savu priekšteču Daizelplū. Manuprāt, viņš ļoti veiksmīgi saturēja grupu kopā, bet viņam neizdevās eh, ehm, visai labi noturēt kopā ziemeļus un dienvidus un veicināt eh, izaugsmi. Un tālāk tādi jautājumi kā banku savienība, fiskālā kapacitāte, kuri pieprasa uh, Eh, uzticības ap ziemeļiem un dienvidiem. Ko darīsit jūs, lai šo problēmu atrisinātu? Tas ir mans pirmais jautājums. Mans nākošais jautājums attiecībā uz demokrātisko caurskatāmību. Eh, mums ir viens no gadījumiem, kas attiec uz ECB pa, eh, padomas locekļu iecelšanu arī Eiropas Eh, parlaments vēlas eh, paust savu nostāju, vai tā būtu daļa no demokrātiskas caurskatāmības, man mūsuprāt ir būtiski, lai parlamentam būtu savs sakāmais šajā procesā. Paldies, Tanga kungs! Paldies par eh, jūsu siltaģiem vārdiem. Šis ir ļoti, šis ir amats pilns ar izaicinājumiem Esmu iecerējis strādāt balstoties uz konsensu Eirogrupā un tas ir ļoti politisks scenārijs, un nereti man šķiet, ka mēs politiķi palielinām atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem tīri mūsu diskursu interesēs, vairāk nekā tās patiesībā pastāv. Ir ļoti svarīgi sadarboties, veidot uh, uzticību, es jau to vairāk kārtīgi šorīt norādīju. Mēs esam Eiropu veidojuši kā politisku projektu, balstoties uz uzticību, un tas mums ir jāpaturprātā šobrīd. Tagad mums ir iespēja izvērtē to, cik nozīmīgi ir mūsu kopīgie lēmumi mūsu pilsoņu interesēs, jo mēs esam saskārušies ar nopietnām krīzēm un mums ir bijusi iespēja veidot institucionālu ietvaru un nonākt līdz tiem panākumiem, ko kādas esam sasnieguši šodien. Tādā veidā mums ir jāvirzās uz priekšu par Banku Savienību runājot. Tas ir politiski ļoti jūtīgs jautājums, un es domāju, ka mūsu dalībvalsts to izprot. Mums ir jādefinē š, mūsu. With, uh, our purposes and it's uh, edit. Mūsu kompetences sfēra un ar kuras palīdzību mēs varam stiprināt Eirozonas noturību. Esmu pārliecināts, ka arī nākotnē tā tas būs tālāk runājot par cārskatāmību. Pieskaršos eh, vēlreiz šim jautājumam, bet runājot par ECB viceprezidentu priekšsēdāt eh, viceprezidentā iecelšanu. Mēs sekojam noteikumiem. Tie nozīmē formālu uzklausīšanu Eiropas parlamentā. Tā notiks šomēnes, un jums būs iespēja uzklausīt kandidātu iepriekš un tas ir paredzēts mūsu noteikumos, un esmu pārliecināts, ka mēs vienmēr varam ļoti eh, rūpīgi pētīt noteikumus, bet šobrīd viss notiek saskaņā ar tiem. Paldies, Otmārs Kāras. Priekšsēdētāji, apsveicam saskaņā ar ieteikšanu matā. Esmu referents no tautas partijas, es strādāju pie likumdošanas pakets un nereti mēs runājam, kā par eh, NPL sa samazināšanu Kāds ir jūsu viedoklis? Tas ir pirmais jautājums. Mans otrais jautājums. Kāds ir jūsu redzējums, lai attīstītu SM labāk? Thank you, thank you. Uh, Paldies, Karaskungs. un par uzdotiem jautājumiem. Ceļu kārtē 2016. gadam paredz tās jomas, kurās mums ir jāstrādā. Uh, and, uh, the, the, there are several packages that have been... Un ir jau vairāks pakets, ko ir prezentējusi komisija. Manuprāt, šeit tiks izpildītas risku samazināšanas prasības, lai varētu uzsākt e, politiskas diskusijas par ēdēs e un citiem risku samazināšanas pasākumiem, un ir ļoti svarīgi to darīt kopā ar nepārtrauktu progresu izvērtējumu rādītājiem atbilstoši šiem un attiecībā uz šo samazināšanu. E, to jau norādīja ekon, e, komitejas priekšsēdētājs Gualtierī. Šodien 560 miljārdi eiro ir uh, novirzīti Eiropas banku kapitālā tālāk par parādu samazināšanu gan publisko, gan privātu aģentūru darbs ir bijis ļoti nozīmīgs, un tas varētu viest uzticību visam procesam. Par esam runājot. Mēs runājam par to, kā stiprināts esam funkcionēšanu, kā paredzēt papildus krīzes pārvaldības rīkus. Lai ekonomikas un monetārā zona būtu ar labāku noturību nākotnē, jūsu uzdotais jautājums Eh, viens no tiem bija par eh, uzticības veidošanu. Ir ļoti būtiski tas, lai visas Eirozonas dalība, Eirogrupas dalībvalstis apzinās šīs institūcijas funkcionēšanu un, protams, eh, institūcijas ir pilnībā atbildīgas valdībām. Šeit nav runa par atbildības trūkumu, ir dažādas opcijas un Es dodu priekšroku apspriest eh, lietas būtību vispirms un pēc tam detaļas nākošajā fāzē. Un, protams, mēs ceram, ka būs atbalsts no dalībvalsts puses. Paldies, nākošais runātais Kostas Mavrīdes. Centeno kungs, man šķiet, ka jums būs jāuzliek austiņas, izņemot, ja jūs saprotat e, grieķu valodu. Šodien mēs runājam dzimtajās valodās. E, ir eh, šī iespēja jāizmanto. Vispirms es gribētu norādīt uz trim elementiem. Demokrātiskā atbildība, I, iekļaujoša izaugsmē, tālāk Banku savienības pabeigšana un monetārā savienība. Man ir divi precīzi jautājumi, kas jau izskalēja, izskanēja no kolēģu puses, bet vispārīgākā veidā. Kopš 13. gada janvāra, kad uh, tika izveidots e, budžeta pakts un līdz šodienai e, ekono, ek, reālās ekonomikas konverģence liek vilties attiecīgi. Tad, kad mēs pievērsām lielu uzmanību deficītiem dalībvalstīs, mēs nepietiekamu uzmanību uh, pievērsām pārpalikumiem. Tā ir nopietna problēma. Daži pat domā, ka deficīti zināmā mērā ir pārpalikuma rezultāts. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu. Otrais jautājums attiec uz NPL. Protams, ka jautājums jau ir izskanējis, bet es gribētu uzdot precīzāk. Lielākā daļa no klātesošajiem zina, ka NPL neatiec tikai uz bankām, tie attiec uz mums visiem, kā uz, eh, uz mums kā eirozonu, uz mums kā eirozonas institūcijām. Lai gan šeit būtu jārunā pār aktīvu kategoriju, un tas ir nozīmīgi Eiropas Savienības bankām un institūcijām. Paldies, kas kopā ar mums, un e, veiksmi darbā mēs vienmēr jūs atbalstīsim un sniegsim konstruktīvu kritiku. Paldies, Mavrīdis kungs! Pār jūsu komentāriem un jūsu novērtējumu sagaidamajiem izaicinājumiem. konverģenci, kuru mēs esam novēro, novērojuši reālā un nominālā veidā kopš mēs risinām sarežģītās krīzes, ir jāvērtē konkrētajā kontekstā. Tas ap, krīze apgrūtina konverģences procesu vēl jo vairāk tad, kad mums ir nepilnīgs institucionālais ietvars, kurš nedod iespēju īstenot pilnu konverģenci, kā mēs būtu to sagaidījuši ekonomikas un monetārajā savienībā. Šis ir ļoti lēns process un pacietība, kuru jau es pieminēju iepriekš, ir būtiska, bet institūcijām ir jābūt sagatavotām, lai veicinātu konverģents. Un kā jūs zināt, mak makroekonomisko disbalans procedūrā procedūras ir simetriskas, izvērtēts uh, E, līdz disbalansus gan pārpalikumu, gan deficītu gadījumos un eirozonā kopumā izvērtēt e, ārējo, e, izvērtēt šos disbalansus, deficītus un pārpalikumus pārpalikumus un sekot tām, lai pārpalikumi varētu tikt investēti Eirozonā, attiecīgi visi Eirozonas dalībvalsts no tā gūtu labumu. Es atvainojos, ka mēs jau būsim pārsnieguši mums atvēlēto laiku par NPL runājot lielākoties šī te runa par reālu ekonomiku un mums ļoti E, piesardzīgiem ir jābūt risinot šos jautājumus, lai varētu pasargāt ekonomisko vērtību. Tas nozīmē turpmāk attīstīt maksātnespējas ietvarus, lai mēs varētu risināt šīs problēmas saulaicīgi un veidot visai uzmanīgu pieju uh, šajos jautājumos reālās ekonomikas izpratnē. Tālāk par sliktajām bankām šīs ir ļoti plašas diskusijas viscaur Eiropā, par ko mēs runājam, un tā skaitā ar BLD, tā ir diskusija kurai būs nepieciešams ilgāks laiks, un mēs pie tās atgriezīsimies. Paldies, nākošais runātājs Žozē Manuels Fernandešs. Paldies, priekšsēdētājs, saskaņā ar komisijas prognozēm. Uz 18. gadu Portugāles izaugsme būs mazāka nekā vidēji Eirozonas valsts Ir atšķirības dalībvalstīs, kas bija līdzīgā situācijā kā Portugāla, piemēram, īrija, tās izaugsme būs dubultā, eh, un eh, Grieķija vai Kipra, kuras izaugsme būs lielāka nekā Portugāla. Mans jautājums, ko jūs, kā Eirogrupas priekšsēdētājs, ieteiktu Portugāles premjeram un finanšu ministrām, lai varētu risināt vai pavērst pret ievirzienā šo situāciju? Paldies! deputātam Fernandešam. Es, kā Eirogrupas priekšsēdētājs, ieteiktu visām Eirozonas valdībām turpināt uzsākt to lielisko darbu ikvienā no valstīm, lai veicinātu uh, valsts kontu stabilitātes finanšu sistēmas stabilitāti un uzlabot eiro zonas konkurētspēju. Šobrīd mēs esam visieilgušākajā izaugsmas periodā Eirozonā, ko var izmantot uh, savā labā visas valstis, taiskaitā Portugāla, un pirmajā reize šis process konverģēja Eirozonā 17. gadā, e, un prognozes par izaugsmi attiec arī uz 18. E, gadu, bet e, gan kā bijušais finanšu ministrs, gan kā Eirogrupas vadītājs, es būtu ļoti gandarīts, ja izaugsme būtu robustā veidā un attiektos uz visām valstīm. Uh, Eh, tā skaitā uz Portugālu, bet Portugāles izaugsme būs mazāka par vidējo, ko mēs varam darīt, lai šī izaugsme nebūtu zem vidējās. Paldies, Horas Fernandes. Eh, labdien, Eirogrupas priekšsādātāji eh, apsveicu jūs sakarā ar ievēlēšanu amatā un par citu gadu Portugālē pārvaldību, kura uh, dievcerības ne tikai Portugāļiem, bet arī visiem progresīviem spēkiem Eiropā. Jūs jau vairāk kārtīgi esat runājuši par to, ka jāpieno ambīcijas ar pacietību, un šīs apvienojums atsevišķos leģislatīvojos dosie parlamentā mums, eh, mūs noved pie tā, ka atsevišķi jau sāk zaudēt pacietību, piemēram, par depo, depozītu uh, ap, apdrošināšanas dosjē. Tas ir viens piemērs. Tāpat izskanēja vēl eh, citi jautājumi par citām paketēm, kas tiek virzītas. Eh, savukārt šis jautājums par depozu, depozītiem ir iestrēdzis. Es gribētu jums, kā Eirogrupas vadītājam, jautāt, vai jums vai ir iespēja uh, izdarīt spiedienu, lai šis regulējums tiktu virzīts, lai attiecīgās puses strādā, iesaistītot vairāk un lai mēs nekļūtu pilnīgi nepacietīgi šī regulējuma sakarā. Mēs sagaidām no jums zināmu impulsu. Muchas gracias, señor Fernández. That, that Paldies, Fernandes kungs. Mums ir nepieciešams būt pacietīgiem viscaur sistēmām. Un es aicinu jūs tomēr izturēt līdz galam ar pacietību, gan arī nepacietību, jo ir nepacietība eh, mūs stimulē lēmumus pieņemt eh, ātrāk un tāpat Es to varu interpretēt kā visai veiksmīgu taimingu, ekonomiski un politiski, lai mēs varētu šos procesus virzīt, un arī mums ir jāseko ceļu kartei. Es pilnībā piekrītu tam, ka Es arī kā Eirogrupas priekšsēdētājs virzīšu savā kapacitātē šīs diskusijas. Tas ir svarīgi finanšu stabilitātei Eiropā, lai ka jūnijā mēs panākam konkrētu virzību šajā sakarā. Paldies! Ir vēl divi brīvā mikrofona jautājumi, kolēģi. Viena minūte vispirms eh, deputāts Papa Dimulis. Paldies, priekšsēdētāji. Senteno kungs, eh, esam gandarīti par pozitīvo attīstību manā valstī Grieķijā. Tāpat e, no jūsu uzstāšanās vakardien es sapratu, ka bumba ir mūsu spēles lauciņā, jo jūs norādījāt visai ambiciozu darba kalendāru Grieķija. Pēc makroekonomisko eh, programmas aprīlī atskaitīsies, un tā būs ceturtās pārskatīšanas beigas. Eh, ar, eh, tāds ir pagaidām kalendārs, ko ir noteicis Grieķijas finanšu ministrs pēc pirmdienas eirogrupas. Vai jūs varat sniegt mums savu nostāju un ko nozīmē? šis eh, teiciens, ka bumba ir jūsu spēles lauciņā, lai mēs tiktu skaidrībā par šo pasākumu. Es vēlos un vienmēr būšu labvēlīgi noskaņots Grieķijas attīstības sakra. Mēs esam novērojuši ļoti produktīvu un pozitīvu darbu no Grieķijas slimiestāžu puses eh, izteiciens par bumbu spēles lauciņā ir attiec uz procedūrām, kas ir jāveic valstīs, lai varētu attiecīgos etapus pabeigt. Un arī uz to es atsaucos Tāpat tie signāli, ko es saņēmu no kolēģiem Eirogrupas sanāksmē, ir pozitīvi. Līdz ar to man nav šaubu, ka mēs gūsim panākumus. Paldies! Paldies! Un tagad Nīla Gila, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos apsveikt eh, jūs tāpat kā visi citi to darīja. Pavisam īsi Eiropas ekonomika aug. Pamatā tas nozīmē, ka spoži spīd saule mums. Tomēr nevienlīdzība Eiropā arī pieaug. 40% no labklājības e, ir viena procenta iedzīvotāja rokās. Un to vajadzētu risināt. Gadu pirms Eiropas vēlēšanām ir tiešām svarīgi, lai būtu redzams, ka Eiropa mēģina risināt uh, to, ka 120 miljoni cilvēki ir nabadzībā, 28 miljoni bērnu dzīvo zem nabadzības līnijas. Tāpēc es uzskatu, ka Eiropas pusgada programma ir iespēja Eiropas komisijai strādāt pie nevienlīdzības mazināšanas stratēģijas. Kā Eirogrupas priekšsēdētājiem jums ir iespēja mainīt situāciju. Kā jūs centīsieties panākt pareizu konverģenci ar reformām? Thank you. Very briefly in... A... Uh, Jā, paldies, pavisam īsi par ļoti plašu tematu. Paldies, ka pieminējāt šo tēmu. Ir ļoti svarīgi veicināt iekļaujošas izaugsmes stratēģijas. Ļoti ilgi dzīvojām ar augstu bezdarba līmeni, un tas bija ļoti lielā mērā graujošs faktors mūsu ekonomikā, veicinot nabadzības palielināšanos. Tādēļ ir nepieciešams radīt jaunas darba vietas, veicināt nodarbinātību. Un jāņem ja vērā ir darba tirgus specifiku attiecībā, piemēram, uz jauniešu bezdarbu, lai mēs varam piedāvāt mūsu iedzīvotājiem dažādas uh, iespējas laikam ejot. Un tā tik tiešām ir, ka Eiropā ir lielas nevienlīdzības starp dalību valstīm un ir nepieciešama konverģences pasākumi. Diskusija, kas mums ir bijusi iepriekš par konverģences veicināšanu Eirozonas iekšienē, ir ļoti svarīga mūsu politikas instrumentu kopumam un mēs noteikti pētīsim šos jautājumus tieši šajā kontekstā ar mērķi veicināt šo iekļaujošo pieeju. Paldies! Paldies! Vēlos pateikties jums, priekšsarētais Sentēno kungs, par šo lielisko sākumu mūsu sadarbībai, dialogam. Gaidam arī tā turpinājumu ka ir šī iespēja satikties un turpmāk vienoties par darba metodēm, lai piešķirtu konkrētību šīm uh, saistībām, šai apņemšanās, ko esat pauduši jūs un arī mēs, regulāri sadarboties ar parlamentu, lai strādātu pie tā, lai veicinātu demokrātisko uzraudzību un caurskatāmību. Paldies! So, me... Godātie kolēģi, turpinām darbu. Mēs jau esam mazliet iekavējuši laika grafiku. Tagad darba kārtībā ir Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads, 2018. Um, gada izaugsmes pētījums. Par to balsošanu ir paredzēta šo uh, pēcpusdiena. Eh, referents ir Hugh Bajē no sociāldemokrātiem un sākšu ar to, ka viņam ir 5 minūtes eh, viņa komentāriem. Lūdzu. Merci beaucoup. Euh. Paldies eh, un apsveicu mūsu jauno priekšsēdētāju. Vēlos pateikties visiem, kur strādāja pie šī teksta. Uh, E, kopā ar mani. Jūs zināt visi, ka Eiropas semestrs ir visai sarežģīts periods un mūsu politisko grupu priekšlikumu reizēm ir visai ļoti tāli un še, e, mums ir izdevies tomēr sagatavot, es domāju, kompromisa tekstus. Es domāju, ka e, šeit ir runa par solus priekšu budžeta politikā, jo mēs uh, runājam par sociāliem, par konkrētiem pasākumiem, lai samazinātu nevienlīdzības, lai samazinātu trūcīgo strādājošo eh, skaitu un lai mēs varētu nodrošināt vairāk konverģences. Arī izaugsmes eh, perspektīva ieskicējas aizvien skaidrāk. Un mūsu perspektīva ir jābūt pilnai nodarbinātībai. Mēs zinām, ka Eiropas kontinents ir vislabāk, visbagātāk svarīgākais eh, tomēr ir daudzas jomas, kā enerģetiskā transformācijas un cits, citi aspekti. Turklāt arī strādājoši ikdienā saskars ar ekonomisko pārmaiņu ietekmi, mums ir jārieģi, jārieģē šajā gadījumā, un neredz strādājoši ir pirmie upuri. Tāpēc vēlos pasvītrot piecus būtiskus punktus. Š, manā izpratnē. Pirmkārt, jāpalielina privātās un valsts investīcijas eh, reālajā ekonomikā. Mēs zinām, ka investīcijas ir pārāk nelielas un aicinām mazināt šķēršļus investīcijām lielos projektos. Mēs ļoti zinām, ka nerad šeit ir un par PPP, bet reizēm notiekumi ir visai sarežģīti, jo bez valsts investīcijām infra infrastruktūrās vai veselības aprūpē nebūs privātu investīciju un attiecīgi nebūs jaunu darbu vietu. Tālāk pār ar atbildīgām valsts finansēm. Tas nodrošinās ilgtspējību eh, un labu pārvaldību šīm finansēm. Tālāk jautājums par augu pieaugumu. To atbalsta Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs Dragī. Tas piešķirs lielāku pirktspēju eh, strādājošajiem. Uh, un darbosies paralēli ar pagātnē pieņemtajiem pasākumiem tādām kā tēriņu samazināšana. Tā, nākošais aspekts ir struktūrālās reformas, lai varētu stiprināt jauniešu garantijas, atbalstu mikro uzņēmumiem un mūsu sociālās eh, nodrošināšanas sistēmas garantijas. Vārdu sakot, visi šie aspekti ir būtiski mūsu kontinentam, tos ir nepieciešams intensificēt, lai Eiropa būtu eh, simbols cerībām jauniešiem. Mums ir jādomā par Eiropas fiskalitātes harmonizāciju esošām nodokļu eh, konkurence liek eh, dalību valstīm meklēt iespējas veidot nodibinājumus eh, valstīs ar zemākiem nodokļu likmiem. Tāpat ir jāpiemina pēdējā nodaļa, eh, kas attiec uz Eiropas semestri un dažādiem spēlētājiem, Eiropas parlamenta dalībvalstu parlamentiem. Es domāju, ka tas varētu apmierināties būt kā ķīla labākai ieteikumu izpildēji. Lūk, tie ir tie pamatelementi priekšsēdētāji, ko es gribēju jūsu uzmanībai piedāvāt un ceru, ka balsojums šodien būs veiksmīgs. Paldies referentam tagad, paldies referentiem, tagad vārds ēnu referentiem. Vispirms no tautas partijas, Tums Vandenkandevā. Um, Paldies priekšsaratai, paldies Bajē kungam, referentam par lielisko darbu. Kaut arī bija jāpagaida līdz iesākās saruna process, bet domāju, ka beigās esam nonākuši pie tiešām laba rezultāta un cerams, ka arī balsošanā šo pēcpusdienu tas būs redzams. Vēlos augsti novērtēt Hugh Bajē un arī visu ēnu referentu lielo darbu. EPP grupa ir gatava atbalstīt visus kompromisus. Un, manuprāt, gala ziņojumā gan no struktūras, gan saturiskā viedokļa ir ņemti vērā visi būtiskākie punkti. Vēlos izcelt trīs. Vispirms par investīcijām mēs kā parlaments nācām klajā ar spēcīgu ziņu, līdzsvaru starp publisku un privātu eh, investīciju apmēru Mēs esam pieredzējuši arī um, izaugsmī un redzam vēl potenciālu izaugsmē vidējā un ilgtermiņā, bet mums ir uh, jāsamazina arī šķēršļi, piemēram, Beļģijā, kur mēs to pieredzam burtiski ikdienā, piemēram, iestrēgstot uh, autosastrēgumā. Ir jāatbalsta arī publiskais uh, finansējums ilgspējīga attīstības eh, iespējas bez ilgspējīgām publiskām finansēm nav iespējams. Iedzīvotājs strauji noveco un dalību valstīm ir jādara to, jādara tas, kas ir viņu atbildības jomā, un ziņojumā ir labas idejas iekļauts. Treškārt, man prieks redzēt, ka arī struktūrālās reformas ir pieminētas ziņojumā Struktūrālās reformas, kas veicina produktivitāti, piesaista investorus un palielina reālos ienākumus, tieši tas, ko cilvēki prasa. Ir pieminēts arī reforma nepieciešamības jautājums darba tirgū. Esam atraduši iespēju izteikties līdzsvaroti, bet eh, par svarīgām tēmām. Mums ir eh, labi labs līdzsvars jāatrod starp dinamiskiem darba tirgiem un pieejamām sociālām sistēmām. Un noslēgšu uzstāšanos ar ziņu par Eirozonas kopējo situāciju. Ir svarīgi, ka mēs izsakamies par e, šo Eirozonas situāciju un par katras dalību valsts atbildību ievērot izaugsmes un stabilitātes e, pakta prasības Un vēlreiz vēlos pateikties Hju un uh, visiem kolēģiem par darbu. Paldies, Tom! Paldies par atbalstu no MPP. Tagad ECR e Bernds Luke. Jā, paldies priekšsarētāji. Paldies arī no manas puses Hjubajē par eh, to sadarbību, kas mums ir veidojusies, eh, kā referentiem. Tik tiešām tā tas bija, ka sākotnējā versija izraisīja lielas diskusijas Mums likās, ka šis ziņojums būs tāds, kuram mēs nevaram piekrist, bet mums bija ļoti auglīgas diskusijas, e, sanāksmēs tie, tiekoties ēnu referentiem, un e, referents izrādīja lielu pretīm nākšanu, līdz ar to šobrīd mēs esam nonākuši pie labiem kompromisiem, kas lielākoties ECR grupai ir pieņemami. Atsevišķos gadījumos mums ir šis tas arī jānorī attiecībā uz šo ziņojumu, piemēram, par e, kopējās e, fiskālās situācijas Eirozonai e, pieminēšanu. Tomēr kopējais tonis šeit ir pozitīvs. Piemēram, ar fiskālā pakta lomu un saikni starp atbildību un uh, arī atskaita atbildību un arī Eirozonas tālāko attīstību arī attiecībā uz nevienlīdzībām Eirozonas iekšienē vai atsevišķu valstu iekšienē esam atraduši pareizos formulējumus, jo arī mums tas rada bažas, ja pieaug nevienlīdzība īpaši Eirozonas trūcīgākajās valstīs. Tāpat laikā saiknes starp izaugsmi un nevienlīdzību nav varbūt pietiekami plaši apskatīts ziņojumā. Šeit mums būtiskākais būtu tas, ka ekonomiskā izaugsme tiktu veicināta, un domāju, ka esam atraduši iespējas iekļaut ziņojumā vairākas labas prasības, un tāpēc ECR grupa kopumā šim ziņojumam var piekrist. Paldies! apsveicam arī referentu par e, šo pieeju. Neredzu Aldēnu referentu, bet redzu viņu aizvieto kāds lūdzu. Jā, paldies. Karolīna Naktegala nav šeit. Viņa lūdza man pāris rinkops nolasīt. Viņa nevarēja ierasties pati šodien, bet vēlējās pateikties referentam un ēnu referentiem par labo sadarbību, e, kas e, notika pēdējās nedēļās Vēlās arī atgādināt, ka ALDE atbalsta lielāko daļu no kompromisiem. Ja kā cits grupas mēs arī būtu vēlējušies lielāku uzsvaru ziņojumā uz struktūrālām reformām, bet uzskatām, ka pēdējās nedēļās e, teksts ir ievērojami uzlabots, tas liecina par ļoti labu e, sadarbību. Un visbeidzot par e, rekomendācijām, kas vērsas dalī, uz dalību valstīm tās ir jāpadara saistošas, vai arī no tām nav jēgas. Jo dal dalībvalsts vienkārši tās ignorē. Mēs jau pēdējos gados vairāk kārt esam runājuši par to, ka šīs rekomendācijas dalībvalsts vienkārši nepilda. Tātad vai nu tām ir jākļūst par saistošām, vai arī nav jēgas likt katru gadu uzsvaru uz rekomendācijām, kas netiek ievērotas. Paldies! GOE uh, grupas vārdā Migels Urbans Krespo. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos izteikt atzinību referentam par lielo darbu, kas ieguldīts, lai sagatavotu tekstu, uh, kas apmierina praktiski visas grupas, vienlaicīgi arī izsakoties gana kritiski attiecībā uz Eiropas pusgadu programmu. Mēs balsosim par daudz ko no tā, kas šeit ir ierosināts, tomēr pilnībā viensprāts ar visu tekstu mēs neesam. Teiksim tā, mēs atbalstam lielāko daļu no analīzes, Tomēr mūsu viedokļi ir atšķirīgi attiecībā uz tekstā rosinātajiem risinājumiem. Neskaroties uz ekonomisko atvesaļošanos, ikdienas realitāte tomēr ir tāda, ka daudzas no tiesībām, kas tika atņemtas finanšu krīzes laikā, nav atgūtas. strādājošā šķiras eh, dzīves apstākļi ir kļuvuši vēl sliktāk nekā agrāk. Ir tāda virspusēja situācija, kuru nav iespējams vieglā veidā koreģēt, un tur ir arī mūsu viedokļa atšķirība. Mazas reformas pārvaldības mehānismos ir nepietiekamas. Nevienlīdzība izriet no ekonomikas arhitektūras, un eh, tā ir īstenota pretēji tam, kas tiek eh, apgalvots. Uh, Mēs redzam, ka struktūrālās izmaiņas ir pa tieši palielinājušas nevienlīdzību. Piemēram, mēs redzam, ka tiek sagrauts ražošanas sektors. Eiropas pusgads mums ir stabilitātes mehānisms, ir tāds iestādes kā šis Eiropas valūtas eh, fonds, kas tiks veidots. Lai izbeigtu nevienlīdzību, mums ir nepieciešams plāns rūpniecībai un plāns investīcijām, kur rezultāts būtu izmaiņa ražošanas modelī, kas ļautu izveidot eh, dalību valstīs eh, augstas kvalitātes darba vietas. Lai palīdzētu tiem, kas ir, eh, kas nav šobrīd atraduši darbu. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir plāns, ko mēs līdz šim nevaram um, sasniegt, ievērojot Junkera plāna ierobežojumus vai stabilitātes plānu. Ir nepieciešams atzīt, ka Eiropas elites ir vislielākie ieguvēji no šīs nevienlīdzības. Pieaug trūcīgo skaits, vienlaicīgi pieaug arī bagātība turīgajiem. Mēs balsosim par daudziem no kompromisiem, tomēr ziņojumu kopumā atbalstīt eh, nevaram. Bas Eikhuts, eh, zaļie. Paldies! Vispirms vēlētos tiešām pateikties referentam Hjubajē par eh, šo darbu, kā jau katru gadu. Mums ir tāda tradīcija attiecībā uz ziņojumu par pusgadu, un izaugsmas pētījumu vienmēr ir grūti atrast vienprātību, un arī šoreiz tas bija grūti, bet es tiešām domāju, ka referents e, izdarījis ir labu darbu, cenšoties apvienot e, atšķirīgs viedoklis. Protams, ka ir daļas ziņojumam, kur mēs būtu vēlējušies striktāku valodu it īpaši runājot par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un arī reformām par stabilitātes un izaugsmas paktu, tur es varu piekrist goja kolēģim, ziņojums varēja būt stingrāks. Bet palasot, kāda ir galvenā ziņa šajā ziņojumā, ka ir iespējas veikt vairāk publisku investīciju, ir iespējas eh, algu izaugsmē, ka nevienlīdzība ir jautājums, kas ir jārisina sabiedrībā un ka ir nepieciešams investīcijas lai varētu īstenot Parīzes klimata vienošanos. Šīs ir būtiskās ziņas attiecībā uz Eiropas pusgadu, un tas arī ziņojumā ir atspoguļots. Mēs nevaram atbalstīt visus kompromisus, tomēr galu galā galvenais uh, vēstījums eh, no šī ziņojuma ir pārmaiņas eh, no tā, ko mēs bieži esam dzirdējuši šajā iestādē sakām par Eiropas pusgadu, un tāpēc ir jāizsaka atzinība referentam, kurš ir panācis šādas izmaiņas pieejā, tāpēc mēs balsosim par ziņojumu, kaut arī kritiski mēs esam, tomēr galu galā mēs uzskatām, ka esam daļa no tiem, kas ir palīdzējuši mainīties šim ziņojumam uz labo pusi. Paldies! Pārsteidzoši, cik vienprātīgas ir šīs debats par šo tēmatu, ja es saku atzinību referentam. Es neredzu nevienu no FDD un neredzu arī nevienu no ENF. Ja tas tā ir, tad varu dot vārdu atkal Bajēkungam, ja viņš vēlas kaut ko vēl papildināt. No, nu, es... Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par mūsu kopīgu paveikto darbu un ceru uz pozitīvu balsojumu šo pēcpusdienu. Jā, un tad kopsavilkums ir tāds, ka balsošana ir šo pēcpusdienu. Brīvā mikrofona procedūra nebūs, jo neviens nav prasījis izteicies. 374 grozījumi iesniegt un tik liela vienprātība starp visiem, kas runāja, ir tik tiešām pārsteidzoša. Un tagad došu vārdu atpakaļ mūsu priekšsēdētājiem Gotjeri kungam, kurš iepazīstinās ar nākamo punktu darba kārtībā, un paldies vēlreiz visiem. So, move, uh, to... Tā tad varam iet tālāk. Emīr pirmais no diviem normatīvajiem priekšlikumiem. Ļoti svarīgs do dokuments šajā paketē. Nelasīšu nosaukumu, jo tas ir ļoti garš. Tas prasītu visu mums pieejamo laiku, tāpēc uzreiz varu dot vārdu mūsu referentam Werneram Langenam, kurš prezentēs savu ziņojumu projektu un tad varēsim sākt to izskatīt. Lūdzu, Werner. Paldies, priekšsarētāji. Izteikšos īsi. 4. jūlijā, vēl 2012. gadā, mēs pieņēmām eh, atvasināto instrumentu regulu. Ekvivalences eh, lēmumu īstenošana notika 2017. gadā ar eh, ASV atzīšanu. Uh, 2017. gada 4. maijā bija pirmā pārskatīšana, un komisija, balstoties uz pieredzi no pēdējiem gadiem, izdarīja pareizos secinājumus. Tāpēc ziņojuma projekts no komisijas e, viedokļa ir e, visnotaļ pieņemams, un tas, protams, atvieglo referentam ziņojuma prezentēšanu. Pieminēšu svarīgākos punktus, tiek uzlabota atskaitīšanās e, prasības, tā ir vienveidīgi izveidota, līdz ar to tiek mazināta birokrātija, backloading tiek likvidēts. Par to jau mēs diskutējam 2011. gadā vēl. Labāka datu kvalitāte un pieejamība tiek nodrošināta. Mācāmies no tīrvērts pienākumu īstenošanas. Tātad ir nepieciešams nepieciešams arī eh, domāt par ar, eh, centrālu darījumu partneru un tīrvērtas eh, pienākuma uzlabošanu, ir labāka pieeja un caurskatāmība centrālajiem darījumu partneriem. T tiek arī iekļauti alternatīvi investīciju fondi, uzņemtais virziens ir pareizs Tāpēc eh, pamatā mums eh, nav nekas tāds būtiski kritisks sakāms par komisijas eh, tekstu, ir tikai daži uzlabojumi. Ziņojumā sekretariāts ir publiskojis to šī gada janvārī. Tās lietas, kuras vajadzētu mainīt, pirmkārt jau par tiesisku noteiktību līgumu jautājums ar eh, finanšu darījumu partneri, kas ir trešajās valstīs. Tad par atskaitīšanos, eh, lai tur būtu arī atbildība skaidra par iekšējām transakcijām, kur viena puse vismaz ir nefinanšu darījuma partners, kas ir ļoti svarīgi reāla ekonomikai. Tad ir vairāk precizējumi vēl, ir par eh, biržās tirgotiem atvasināta instrumentu līgumiem un nodrošinājumu pensiju plānu mehānismiem. Mēs varam vēlamies piedāvāt risinājumu pēc tam, kad sešus gadus e, esošie izņēmumi nav radījuši nekādus ieguvumus. Tur mēs esam praktiski vienisprāts ar klientiem, tāpēc ierosinām trīs variantus, kuru mērķis ir palielināt spiedienu uz komisiju un iesaistītajiem papildus atvieglojumu maziem eh, finanšu darījumu partneriem un nefinanšu darījumu partneriem, eh, skaidri formulēti tīrvērts pienākumi, eh, uzņēmumu klasifikācijas, vērtspapīrošanas regula ir jāņem vērā, protams, tāda tīrvērtes precizēšana fiziski uh, veikti darījumu ar eh, swap un eh, citiem instrumentiem. Un noslēgumā vēlos uzsvērt, ka padome pagājušā gada 20. decembrī eh, ierosināja vienošanos, kas rada mm, neskaidrības atsevišķos punktos un palielina birokrātiju. Un to mēs trialogā varētu atrisināt. Tikmēr pēc ziņojuma publiskošanas, eh, projekta publiskošanas. Eh, Daži tirgus dalībnieki ir nākuši klajā ar savu viedokli attiecībā uz atskaitīšanos, eh, OTC atvasināto instrumentu līgumiem, darījumiem grupas iekšienē un tā tālāk. Visu neuzskaitīšu, vēlos pateikties komisijai, pateikties kolēģiem, uh, un ceru, ka nonāksim pie labu laba risinājuma, laika grafiks ir skaidrs, grozījumu priekšlikumu ir jāiesniedz līdz nākamajā nedēļā 28. datumam, un tad ēnu referentu sanāksmē centīsimies pirmo reizi eh, meklēt eh, eh, iespējas nonākt pie kompromisa. Paldies! Thank you very much. Uh, Shadow... Paldies. Jakobs von Weizsäker, sociāldemokrāta N referents. Paldies priekšsēdētāji, paldies Werneram Langenam par tas, ko es uh, dēvētu par lielisku ziņojumu, kas balstās uz lielisku komisijas dokumentu. Par vairākiem tehniskām lietām un vairākiem papildinājumiem kuras izdarījis ir eh, referents, un tas ir jāvērtē atzinīgi. Pieminēšu tikai trīs lietas, bet es varētu pieminēt vēl daudzas. Piemēram, sinhronizēt. Ja tātad vispirms ieviest un tad sinhronizēt tīrvērtes pienākumu veikšanas atlikšanu. Tas um, mums bija arī rezolūcijas ziņojuma, uh, noregulējuma rezolūcijā. Un ir jāatrod arī risinājums beidzot par pensiju schēmām, institucionalizējot tās darbības, kas ir nepieciešams, lai virzītu šo jautājumu uz priekšu. Piemēram, Fram principam pievienot arī jēdzienu caurskatāms un tā tālāk. Es varētu šo uzskaitījumu turpināt. Manuprāt, tas ir ļoti labs pamats, lai panāktu vienošanos par šo ziņojumu. Vēlos pieminēt tikai divas prioritātes no mūsu puses. Pirmkārt, pavisam vispārīgi par eh, tīrvērts pienākuma darbības jomu, jeb aptvērumu, lai nodrošinātu tas, ko mēs darām eh, emīra refit procedūrā, neliktu mums nonākt situācijā, kur eh, pamata uzdevums ir nodrošināt to, ka tīrvērtes pienākums ir gana plašs un uh, tiek izmantots pietiekami ātri. Un, lai netiktu nepamatot kavēt šīs procedūras, viedokļa atšķirība mums ir par pensiju jautājumu. Nesmu pārliecināts, ka pēc tik ilga laika, uh, kad ir bijušas bijuši izņēmumi, mēs varam ierosināt vēl divus gadus nogaidīt. Tātad jānodrošina, ka tirvērts pienākums ir gana plašs. Tad arī jautājums par to, kā atsevišķas sliekšņu vērtības tiek aprēķinātas, e, tad, kad šis pienākums stājas spēkā. Nedomāju, ka trīs mēnešu perioda izvēle gadā ir matemātiski ideāls risinājums. Uh, tas ne, diez vai eh, samazina birokrātiju tik milzīgi, ja 12 mēnešu vietā arī jāizskata 3 mēneši. Tad vēl viens jautājums. Jautājums par to, ko darīt ar SSPE. Tas ir jautājums, kas ir vēl jāpēta, jo mēs esam eh, norādījuši, ka daži no šiem SSPE um, ehm, kas ir eh, vēsturpīrošanas īpašā mērķa iestādes. Eh, tad, eh, tālāk vēl viens jautājums, tehniskāks par atskaitīšanos un datu kvalitāti. Mēs virzamies uz augstāku datu kvalitāti, tas ir svarīgi. Un es atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu sagatavot ESMA ziņojumu par datu kvalitāti. Nevis svītro to, kā Werners Langens savā ziņojumā to ierosina. Un tad varētu virzīt uz priekšu tehniskās lietas, lai par normu kļūtu juridisko personu identifikācija. Tas jau būtu progress. Un tas arī viss no mans puses. Paldies! ECR grupai Keja Svinbērna. Paldies Werneram par visu paveikto darbu un ziņojuma projekts ir labs sākuma punkts. Kā jau sacīju iepriekš, es piedalījos arī sarunās par emīru un lepojos ar likumdošanu, kur radījām pirmajā pieejā, un tas ir kļuvis par standartu pasaulē Un mums ir nepieciešams nodrošināt, ka tas, kas mūsu grozījumos ir attiecams uz zemi, ir viens e, nesagrautu līdzšinējo pozitīvo darbu. Un redzu, ka Langen kungs to ir iekļāvis savā ziņojumā un ņēmis vērā. Tātad SSPE ir e, jāklasificē kā um, nefinanšu iestādes un strādājot pie vecpapīrošanas, mēs esam atsevišķi normas īstenojuši un tās ir jāsaglabā. Tad arī attiecībā uz AEF. E, Un uh, swap un uh, forward līgumu izslēgšana arī ir ļoti svarīga. Uh, obligātās eh, deleģēšanas eh, izslēgšana ir ļoti svarīga, jo daudzas puses ir ieguldījušas liels līdzekļus, lai izveidot savus atskaitīšanās sistēmas. Viņi vēlas turpināt šīs sistēmas, un es neredzu, kāpēc viņiem eh, tas būtu jāizliedz. Atskaitīšanās ir tāds liels horizontāls jautājums, kas rada mums problēmas vairākos dosjē, tāpēc es ar prieku redzu komisijas paredzētos konsultācijas par uh, atskaitīšanās jautājumu, un šobrīd viņi gaida gaida iesniegumus šai konsultācijā. Mums ir jārunā arī par tīrvērts efektivitāti un kāda ir pievienotā vērtība. Piemēram, cik izmaksā atbilstības nodrošināšana interesētajām pusēm. Dažkārt mēs zinām, ka uh, atvieglot atskaitīšanās nemazina slogu. Kaut arī mums ir uh, labi nodomi, tas nevienmēr nozīmē, ka mums būs labi dati atbilstoši tādā kā kvalitātei, kāda mums ir nepieciešams. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu būt pietiekami elastīgi šajā ziņojumā, lai iestrādātu e, šīs lietas arī nākotnes diskusijās. Tad, kad MIFID 2 būs e, pabeidz īstenošanas periodu un pārvarēs zināmas problēmas, tad jaunie dati, kas būs pieejami e, šīs darbības rezultātā, varētu uzlabot situāciju. Par EFI, ši, Emiru EFI teksti ir jāsaskaņo. MIFIR tirdzniecības pienākumu eh, apturēšana un tīrvērts pienākumu eh, apturēšana. Šīs lietas ir jāsaskaņo savā starpā. Mēs redzam, ka pēc tirdzniecības eh, pakalpojumi ir labāk jāsalāgo. Es, protams, arī pievērsīšu lielu uzmanību pensiju fondu jautājumam It īpaši to, ka e, referents ir ieviesis e, prasības atkāpēm attiecībā uz maziem nefinanšu darījumu partneriem. Protams, tas viss ir rūpīgi jāizvērtē, lai Eiropas Savienības juridiskās e, personas būtu vienotās spēles noteikumos. Es redzu ka iespēju, ka pensiju fondu, ņemot vērā kādu Nu, viņi praktiski nenes nekādu risku finanšu sistēmā. Es domāju, ka mums ir tiešām jāapsver, cik līdzīgas savā starpā ir šīs kategorijas. Un varbūt, ka rīts fondi un pensiju fondi uh, līdz šim slieksnim, kas ir noteikts mazajiem nefinanšu darījumu partneriem, arī varētu saņemt tādu pat e, atkāpi, jo viņa situācija ļoti līdzīga. Un tad tikai lielie pensiju fondi, kuriem ir jāizpilda e, EOP regula, būtu tie, kam būtu jā, uz kuriem būtu jātiecina šīs prasības. Tāpēc es vēlētos e, prasīt paplašināt šo atkāpi, kas attiecināma uz maziem nefinanšu darījumu partneriem, tik, lai to attiecinātu arī uz mazajiem pensiju fondiem. Un ar prieku gaidu sadarbību vēlreiz ar Langena kungu. Paldies! Paldies Alde grupai Jecek kungs. Paldies priekšsarētājiem! Paldies referentām par ziņojumu projektu! Kopumā mūsu grupa ir apmierināta ar virzienu, kurā iet šis ziņojums. Tas ir uzlabojums salīdzinot ar komisijas priekšlikumu un palīdzēs mazināt izmaksas un slogu, kas e, rodas tirgus spēlētājiem. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka ziņojuma projektā ir izslēgta vērts pa SSPE no finanšu darījumu partneru definīcijas. Alde tas ir svarīgi, it īpaši ņemot vērā mūsu darbu vērtspapīrošanas dosjē, lai nodrošinātu, ka šīs struktūras var turpināt pildīt savas svarīgās funkcijas vērtspapīrošanas tirgū. Mēs atzinīgi vērtējam paplašināšanu gl līdz globālajiem līmenim, atlaides vai atkāpes atskaitīšanās prasībās kur um, ir iesaistīta viena nefinanšu darījuma partners. Attiecībā uz pensiju fondu izņēmumu, kas jau tika pieminēts, mēs piekrītam referentam, ka šis jautājums ir jāatrisina. Tomēr ir skaidrs, ka to nevarēs atrisināt tuvākajos mēnešos vai pat gados. Līdz ar to trīs gadu izņēmumu saglabāšana uh, pensiju fondiem izklausās viss pieņemamākā un pārdomātākā pieeja šoreiz ar papildus iniciatīvu e, tirgus e, dalībniekiem e, mēģināt atrast risinājumu ilgtermiņā. Un konkrētāk vēlos jautāt referentam komisijai, kā viņi skatās uz situāciju situācija, kur pašreizējās eh, atkāpes eh, beidzas augustā. Diez vai mums izdosies nonākt pie gala teksta par Emiru un Refit tekstu publiskojot oficiālā vēstnesī līdz šim laikam, vai tiešām būs tāds uh, juridiskās neskaidrības periods. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Vai ir kādi īslaicīgi e, risinājumi, ko mēs varam atrast? Mēs atbalstam pieminētos franta principus, un tirvērts firmām ir jāspēj darboties uz konkurences pamatiem vetprudenciāli. Tāpēc varbūt arī ir nepieciešams ieviest tekstā kādus precizējumus Pēdējais punkts, ko es vēlos norādīt, ir attiecībā uz eh, variācijas māržu obligāto apmaiņu. Un referenci ierosina pagarināt ierobežojumus, kas ir noteikti, lai fiziski apmainītos ar svopiem piekrītu referentam, ka Eiropas Savienības normām ir jābūt saskaņotām ar tām, kas ir citās globālajās jurisdikcijās, lai saglabātos vienot spēles noteikumi. Un noslēgumā tagad mums ir iespēja saskaņot prasības eh, atbilstībā eh, ar to, kas ir emīr. Tas attiecinātu uz tirgus dalībniekiem Eiropā. Mums ir jādara viss iespējamais, lai nonāktu pie tāda rezultāta, kas ir viņiem pozitīvs, uh, bet arī vienlaicīgi nemazinot principus un standartus emir, kas tiek tik atzinīgi vērtēti globālajā līmenī. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Goe ēnu referentu neredzu. Lamberts kungs zaļiem. Labrīt visiem! atklāt sakot, liekas mazliet dīvaini. Nu, jau desmit gadi kopš finanšu krīzes bija savā augstākajā punktā, un atceros tos vārdus, kas tika izmantot, lai aprakstītu milzīgo izaugsmi atvasināto instrumentu apmēru, ka tie tiks augti par masveida finanšu sistēmas iznīcināšanas instrumentiem un tagad tas tiek attiecināts uz CCP, bet mēs nedrīkstam atslāpt, jo pēc neliela samazinājuma mēs redzam, ka tagad apjomi atkal aug, aug un aug. Mēs runājam par tirgu, kas ir desmitreiz lielāks par reālo ekonomiku. Es saprotu, Jerže kungu, mums tas nepieciešams kon konkurence it kā, bet, nu, es neesmu tik vecs, bet es vēl atceros laikus, kad sāku savu profesionālu karjeru un mūsu ekonomika, ja nekļūdos, ar e, plaukstošiem uzņēmumiem un atvasinātie instrumenti, nu, nebija tādi, ka pilnīgi nemanāmi finanšu tirgu, bet ļoti ierobežo un ekonomika funkcionēja labi Un daži no mums grib cerēt, ka bez šiem milzīgajiem uzkrājumiem ar masu finanšu iznīcināšanas ieročiem mums tomēr ir iespējama plaukstoša ekonomika. Un Emir Refit es eh, redzu kā daļu no kopīgām tendencēm deregulēt. Jūs, Ieže kungs, runājat par slogu. Nu, var jau to saukt par slogu. Es to saucu par aizsardzību Mums ir nepieciešams aizsargāt sabiedrību no šiem ieročiem. Paskaroties uz tendencēm, es nedomāju, ka mums vajag deregulēt, mums vajadzētu precīzāk eh, mērķēt šo regulējumu, lai tas būtu efektīvāks. Jo es neticu, ka pilnīgi visi no šiem deriv eh, derivātu, jeb atvasinātu instrumentu tirgiem nāk par labu sabiedrībai. Es nesaku, ka tas nerada peļņas iespējas tirgus spēlētājiem, bet ir liela atšķirība starp to un vai tas ir noderīgi sabiedrībai. Tālāk par ziņojumu kā tādu es atzinīgi to vērtēju. Tur ir lietas, kur e, varu atbalstīt, dažas lietas gan ir tādas, kur vajag papildus skaidrojumi. Nu, minēšu tikai dažas. Par 9 un 10 grozījumu, kur ir runāts par pienākumu tiem, kas piedāvā tīrvērtas pakalpojums, nu mums vajadzētu to skatīt arī e, kontekstā ar interešu konfliktu novēršanas vajadzību. Viena lieta, ko es nesaprotu, kāpēc e, e, vērtspapīrošanas jomā SSPE nav iekļaujami. Tam es gribētu saņemt paskaidrojumu. 15. grozījums par procedūru vienkāršošanu attiecībā uz to, lai aprēķinātu, vai finanšu vai nefinanšu partneri ir e, zem e, sliekšņa vērtības vai nē. Nu, šeit ir jāpaskatās uz atvasināto instrumentu apmēriem, kas ir izslēgti vai kuriem ir, e, respektīvi, piemērots atkāps. Skaitļi man nav pieejami, bet proporcijas Eiropā darījuma ir daudz lielāka nekā proporcionāli nekā ASV Un tas nozīmē, ka mums ir jāpaskatās, vai visi kriteriji tiešām ir pareizi. Mums vajadzētu pēc iespējas samazināt at, atkāpju skaitu. Tālāk par tirvērts piemērošanas pienākuma apturēšanu. Jā, jā, tūlīt pabeigšu. Nē, esmu vienīgais, kurš man mazliet vairāk laika tērē, lai iedzinātos detaļās. Mums vajadzētu apturēt īrvērts pienākumu tikai tad, ja nav neviens SSP, kas var būt uh, operatīvi aktīvs uh, attiecīgajā jomā. Nu, jo savādāk es nedomāju, ka mums ir jāaptur tīrvērts pienākums. Un pensijas fonds piekrītu Jakobam. Uh, E, laiks nepietiek, lai nodrošinātu atbilstību. Acīm redzot, ir e, kārtīgi jāsadod dažiem, lai beidzot tiktu atbilstība nodrošināta. E, gaidu ar lielu interesi diskusijas ar Werneru un visu pārējo komandu. Paldies! Uh, Mr... Paldies! Melven kungs FDD vārdā nav, ne, nav viņa zālē neredzu. Ferberkungs. Paldies. Gribu runāt tikai par vienu aspektu, kas jau arī tika pieminēts. Tātad tirvērtes pienākums un tirzniecības pienākums saskaņā ar MIFIR, tas ir būtiski svarīgi. Mēs uh, atsaucamies uz emīru šajā MIFIR, un tad mums būs jāizdara izmaiņas arī MIFIR. Tas Mums bija arī šāda vēlme pie MIFIR nodrošināt darbību. Es ierosināšu uh, attiecīgs grozījums. Varbūt tas ne visiem patiks, bet mums vajadzētu veid, rosināt komisiju uz tādu kā tiltiņa veidošanu uz MIFIR. Un uh, es uh, ceru, ka jūs mani sapratīsiet, ka es domāju par šiem jautājumiem un nākšu klajā ar priekšlikumu, jo tas ir būtiski svarīgi. Paldies! Tagad uh, arī mums uh, ir tas prieks redzēt zālē komisijas pārstāvi. Vārds uh, jums lūdzu. Paldies! Mēs augstu vērtējam referenta ziņojumu. Tas ir saprātīgs un izdarāms un atspoguļo doktoru Langēnu ilgstošo pieredzi emir jautājumā. Mūs priecē tas, ka Referents atbalsta Rifit, uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai vienkāršot mazinātu izmaksas. Tāpat mēs uzskatām, ka būs iespējams padomē sarunās panākt ātrus rezultātus, tāpat arī trialogos, un mēs prognozējam augusta vidu attiecībā uz Mifiru un tīpaši attiecībā uz pensiju fondiem, kā to runāja iepriekšējais runātājs. Tālāk konkrēti punkti. Uh, pensiju fondi. Galvenais uh, mērķis ir, lai pensiju fondi veiktu tīrvērtis līgumiem un uh, sniegtu garantiju. Šeit nav vieglu risinājumu. Esam gadu konsultējušies ar iesaistītām pusēm, sagatavojuši starposmā ziņojumu. Uh, un mēs konstatējam, ka visi vēlas panākt risinājumu, bet tas prasīs laiku. To nevar izdarīt vienas dienas laikā. Ekons sekretariāts piedalās šajās diskusijās kā novērotājs, un tādēļ mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums trīs gadi plus divi ir absolūti nepieciešams. Otrs punkts tīrvērtes aprēķins finanšu darījumu partneriem un paredzēt izņēmumu maziem uzņēmumiem obligāti tirvērts pienākumam, bet katram šim uzņēmumam katru gadu jāpierāda, ka tie nesasniedz noteiktos robežu vērtības. Tagad ir īsteikts priešlikums noteikt šis aprēķins, ka uh, brīvprātīgu pasākumu. Šie uzņēmumi zina, ka viņi tiks iekļauti, ja pārsniedz tīrvērtes robežvērtību. Jautājums, kā formulēt uh, šo normu, lai tas būtu saprātīgs, jo, uh, uh, jo tas ir nozīmīgi mazajiem darījumu partneriem. Tālāk ir arī ierosināts, lai finanšu uh, uzņēmumi, kuri nav pakļauti tirvērtes pienākumam, nebūtu pakļauti arī uh, drošības rezerves politikai. Mēs uh, šeit pastāv zināms risks šiem uzņēmumiem, un to izmanto ne tikai uh, risku nodrošinājumam, bet arī citiem pasākumiem, bet vai mēs ar šādu priekšlikumu palielināsim problēmas, jo visi šie finanšu darījumu partneri, viņiem jau ir šī uh, drošības uh, rezerves pasākumi un līgumi īstenoti. Ne finans komerciāliem uzņēmumiem, nebankām un citiem ir paredzēts noteikti az, uh, izņēmumu garantijām, ja netiek sasniegts tīrvērtes robežvērtība. Jo patiesībā jau ir līgumiem jābūt, ir drošības rezervei un citiem pasākumiem, un visas finanšu darījumu partneri, kuri veids uh, darījumus ar nefinanšu uzņēmumiem vienmēr prasa uh, garantijas. Mēs ir viena lieta, ko mēs visi vēlamies panākt, bet ir jāņem vērā arī uh, noteikti apstākļi. Grozījumos ir ļoti skaidri jānorāda, kurš ir atbildīgs par uh, paziņotajiem datiem galu galā, vai tas ir finanšu uzņēmums un kas notiek, ja ir sniegti nepareizi dati, kurš ir atbildīgs un kurš par to maksā. Tā, un noslēgumā mazi, mā, tādi nelieli jautājumi. Izņēmums SSPE komisija arī saskata, kādas problēmas mūsu priešlikums radīs praksē, un dažkārt varbūt ir labāk jums taisnība nekā jāsat pārāk konsekvents. Tas izskan mūsu diskusijās. EEF uh, izņēmuma noteikšana, jā, mūs uh, priecē šis priekšlikums, bet Ferber kungs kā, jautāja, kā saskaņot Emir un Mifir Jā, eh, šis jautājums ir sarežģīts. Es eh, par to informēšu kolēģus, kur ir atbildīgi par MIFID, un mēs nāksim klajā priekšlikumu, kas būs darboties spējīgs. Mēs apzināmies šos, eh, šīs problēmas un praktiskās problēmas, vai jūs, jums ir pieņemam šāds risinājums. Paldies par jūsu Uh, paskaidrojumiem, un uh, mēs, protams, sadarbosimies, lai sasniegtu kopīgo mērķi. Bernard, bija viena vienīga komplimenta. Paldies, runāšu īsi. Vispirms paldies kolēģiem par konstruktīviem priekšlikumiem. Ši, ar šo tēmu nodarbojamies jau kopš 2000. 9. gada pēc Pitsburgas 2010. gadā tika iesniegts pirmais priekšlikums Un arī Kejas vienbērni joprojām strādā pie šiem jautājumiem. Jau toreiz viņa bija drosmīga ēnu referente, kura eh, bija ļoti laba pieredze gūta šai nozarē, un viņas pieredze mums bija nenovērtējama. Ir uh, galvenie punkti, pirmkārt, kā mēs darbosimies attiecībā uz pensiju fondiem. Uh, Tālāk par šiem maziem uzņēmiem, kur ir šī robežvērtība, kā to visu pātrināt. Tālāk precizējumi par uh, ziņojumu iesniegšanas pienākumu un arī par uh, šo sasaisti ar MIFIT un termiņiem. Es, nu, man vēl nav zudus cerība, ka mums varētu izdoties to visu sakārtot, ja būtu sagad iesniegt grozījumu, ka mēs varētu diezgan ātri virzīties uz priekšu. Mēs arī redzam, ka ēnu referentu sanāksmes notiek enerģijas jomā, paturot prātā izvirzītos mērķus, un mēs arī ceram, ka mums būs tāds pats Uh, kol, uh, konstruktīvs dialogs ar komisiju, kāds mums ir bijis jau kopš 2010. gada. Paldies! Jūs jau esat iepazinušies ar grafiku. Līdz 28. februārim jāiesniedz grozījumi, līdz 18. pēc 19. martā izskatīsim grozījumus un 24. aprīlī notiks balsojums. Manuprāt, tas ir tāds uh, labs darba grafiks, kas uh, ļauj mums uh, drīz arī pāriet pie trialoga sarunām. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Emīr atļauju izsniegšanā, atzinumu, atļauju piešķiršanā iesaistītajām iestādēm. Referente Danute Hubnere. Jā, es arī gribu sākt ar uh, nu, diezgan bieži izskanējušo paziņojumu, ka strādāja pie ļoti laba komisijas priekšlikuma, par to arī pateicamies komisijai. Uh, komisijas iesniegtie grozījumi, lai mainītu emīru uzraudzības uh, struktūru, ir ierosinājumi par Eiropas CCP un esmas pilnvaru paplašināšana attiecībā uz atzītiem trešo valstu darījumu partneriem. Un šeit ir zināma samērība šajā priekšlikumā. Mēs arī redzam, kur virzās šie komisijas priekšlikumi, kāds ir paredzētais mērķis šajā regulā. Es svarīgākos punktos gan atbalstu komisiju, gan dažkārt arī atkāpjos Tātad pirmkārt par trešo valstu CCP atzīšanas atteikumu. Tas ir mehānisms gadījumā, ja kaut kas nenotiek tā, kā tam vajadzētu būt. Šeit ir nepieciešami skaidri kritēriji, kā lēmums par atzīšanas atteikumu trešās valsts CCP pašreizējais mehānisms, manuprāt, ir pārāk patvaļīgs. Un es uzskatu, ka mums ir jāpieņem lēmums balstoties vairāk uz faktiem. Sistēmai jābūt uzticamai un jābalstās uz pierādījumiem. Tāpat mums pēc iespējas jānodrošina, lai pārcelšanas mehānismu eh, lēmums nenāktu eh, par ļaunu Eiropas uzņēmumiem un partneriem. Par esmas eh, pilnvarām un īsteno analīzi par tīrvērtes pakalpojumiem un par uh, pamatojumu atteik, atzīšanas atteikumam uh, attiecībā uz repo, kas ir likviditātes uh, uh, intensīvi darījumi. Tāpat aicinu atstāt komisijai iespēju uh, veikt noteiktus elementus, lai mazinātu negatīvo ietekmi, nosakot pārejas periodus un pieņemot uh, īstenošanas aktus arī varētu atrunāt, uh, kā tiks, uh, kāda būs uh, jaunoslēgto līgumu situācija, ja tiek atteikta atzīšana. Tāpat ka uh, paredzēt iespēju atteikt atzīšanu tikai tīrvērtes pakalpojumiem trešo valstu CCP, un šeit ir jāievēro samērības elementi. Tas arī padarītu uh, šo elementu uh, saskaņotu ar uh, jau pašreizējo atļauju izsniegšanu vai neizsniegšanu procedūru. Tālāk esma uzraudzības funkcijas šeit vajadzētu struktūru veidot, kas nebūtu pilnībā atdalīta no pārējās eh, esma struktūras, būtu jā pieļauj iespēju arī veikt konsultācijas ESMAS ietvaros. Es ierosinu izveidot ESMAS ietvaros komiteju, kas būtu atbildīga par CCP uzraudzību gan Eiropā, gan trešajās valstīs. Šis risinājums varētu darboties arī neatkarīgi no tā, ka tiek uh, pārskatīta Eiropas uzraudzības iestāžu regulas un sistēma. Un es aicinātu īstenot šīs pilnvaras attiecībā gan uz Eiropas CCP, gan uz trešo valstu CCP. Un trešais punkts uh, ir uh, centrālo banku jautājums centrālās bankas ir jāiesaista specifiskās situācijās, kur CCP darbība ietekmē monetāro politiku un arī ārkārtas situācijās, bet kopumā es uzskatu, ka centrālo banku pilnvaras ir pietiekami labi definētas šajā priekšlikumā, bet manuprāt arī šeit varētu uh, vēl precizēt centrālo banku pilnvaras, kad un kā centrālās bankas iesaistās CCP uzraudzīšanā. Tāpat jārisina arī situācijas, kad pastāv viedokļu atšķirības starp ECB un ESMU. Uh, šeit varētu paredzēt normas par to, ka ECB un ESMA ir jāsadarbojas, bet var būt gadījumi, kad lēmumi ir jāpieņem ātri, un tad ir jābūt vienai atbildīgai iestādē. Tas būtu labs risinājums. Protams, nav viegli to panākt, jā, mē, jo mums ir svarīgas uh, uzticamas eh, institūcijas, ESMA ir aģentūra. Un es liecos eh, drīzāk uz tādu pieeju, ka ir jāizpilda un jāpaskaidro, un tā tad, ja ESMA nepilda, eh, nerīkojas saskaņā ar ECP viedokli, tad ir jāsniedz paskaidrojums, kādēļ tas tā ir. Un uh, ja mēs parlamentā izlēmjām par šādu soli, tad komisijai būtu jānāk klajā ar priekšlikumu, kā to visu noregulēt. Un pēdējais svarīgais punkts, uh, kā nu, īstenot pārējus jauno trešo valstu režīmu attiecībā uz ekvivalents lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar uh, iepriekšējo sistēmu. Šeit ir 32 CCP, kas ir līdz šīm atzītas un kas pie, piedara, manuprāt, 15 jurisdikcijām. Es pieņēmu, ka šie ekvivalences lēmumi netiks pārskatīti, tomēr būs nepieciešams pārējais periods, jo esmai būs jāizvērtē atzītie CCP un jāpārbauda atbilstība, tas prasīs laiku, noteiks procedūras, lai novērstu tirgus darbības traucējumus. Un vēl jautājums par sadarbību uzraudzības jomā ir svarīgi ne tikai uh, īstenot labu sadarbību starp iestādēm regulatīvajā jomā, bet mums būtu arī eh, ar šo regulu jārada eh, veiksmīgas sadarbības apstākļi starp ESMA un centrālām bankām un arī starp ESMA un trešo valstu regulātoriem. Uh, Un būtu jādomā par vispārēju saprātnes memorandu un protokoliem. Uh, ir neveidojot šādu veiksmīgu sadarbību ikdienā, tad um, mums būtu būt grūti īstenot darbību, tādēļ mums ir jāveicina šāda sadarbība jo būs arī tādas situācijas, kad būs lēmumi jāpieņem ļoti ātri, ārkārtas situācijā, un tāda veiksmīga sadarbība tādēļ ir ļoti noderīga. Tas arī viss, ko vēlējos jums šobrīd teikt. Paldies, Danuta! Un tagad es izteikšos kā sociāldemokrātē un referents pār šo tematu. Apsveicu šī ziņojuma sagatavošanu un arī to faktu, ka tas atbilst lielā mērā komisijas priekšlikumam, un tas, eh, manuprāt, kā priekšlikums ir labs līdzsvarots, un esam pārliecināti par to, ka uh, Eiropas likumdošanas pārskats par uh, autorizācijas procedūrām un trešo valstu kritēriji ir eh, nepieciešams Brexit un citu elementu ietvaros, un tāpēc esam gatavi virzīt darbu ātri. Es apsveicu to, ka ziņojums ir sagatavots īsā laikā, kvalitatīvs un ir labs pamats sadarbībai, lai varētu pabeigt leģislatīvo procedūru līdz gada beigām. Danuta, tu skaitīji vairākus punktus, un es pieturēšos pie šīs pašas kārtības, kā jau sacīju, apsveicu to, ka mēs esam ar vienotu nostāju. Protams, mums ir jāpārdomā vēl tas un jāapspriež mūsu grupā, bet es to saskatu kā pamatu, lai veidotu konsensu pār šo ziņojumu. Piekrītam tavai izvēlei paturēt simetriju starp Eiropas Savienību un Trešo valstu CCP. Es saprotu, ka padomē tas var būt sāpīgi, bet esam eh, apmierināti ar šādu pieeju. Tālāk par uzraudzības komiteju. Tā ir opcija un, protams, tas ir labs pamats darbam, protams, neizlaidīsim no darba, ka parlamentam ir savs vārds sakāms. Uh, Eh, par to, kurš tad būs eh, lēmējs un atbildīgais šajā procesā. Tālāk par eh, atzīšanu vai noraidīšanas procedūru es atbalstu tavu ieskicēto ietvaru un uh, izmaksu peļņas izvērtējumu, iespēju. Ja nošķirt eh, tīrvērtes pakalpojumus un eh, pārejas eh, piemērošanās periodu, tie ir elementi, kas ir pozitīvi. Un mēs piekrītam šiem jautājumiem pār centrālās bankas jautājumu. Tavs risinājums ir viena no opcijām, un kā jau tu sacīji, un šis vēl nav pabeigts ziņojums, mēs esam gatavi skatīt visu šo mehānismu, lai beigās būtu skaidrs eh, par eh, rezultātu un kurš pieņem lēmumu. Par trešo valstu režīmu un arī par salīdzināmās atbilstības mehānismu, e, tu pareiz norādīji to, ka mēs neapstrīdam esošo ekvivalents lēmumu. Protams, arī mēs nevaram liekt Eiropas Savienībai uzlabot savus mehānismus, tāpēc ir paredzēts periods, lai pārska eh, varētu pārskatīt atzīšanu, tas var likties par īsu, mēs, protams, skatīsim, bet ja mēs pareiķinām nedaudz tāda tas ir garāks nekā varētu likties, jo priekš eh, jāpabeidz, jāstājas spēkā, ir deleģētais akts, vārdu sakot, tas uh, prasīs dažus gadus, taču mēs varam domāt par to, kā šo pārejas procesu padarīt raitu. Protams, ir jāņem vērā arī paustās bažas, pār, kuras izskanēja otrā Atlantijas okeāna krastā. Un mums ir jādomā, kā mēs parādīsim skaidri, ka nedomājam regulēt Amerikas lauksaimnieks vai atvasinātos darījumus šajā sakarā. Mums eh, pārdomāsim arī to un kā dažādu aspektu apvienojums, kas ir iekļauti priekšlikumā, kā tīrvērte un salīdzināmā atbilstība, dod iespēju uzlabot uzraudzības rīkus no vienas puses un otras puses eh, saglabāt tos uh, nolīguma ietvarus, kuri veiksmīgi darbojas līdz šim. Domāju, ka tas iekļauj arī uzraudzības sadarbības aspektu. Domāju, ka mums ir šeit plaša bāze un daudz eh, darāmā. Un sociāldemokrāta grupa ir apņēmusies panākt uh, konsensu ātri. Bet tagad es dotu vārdu Kejai Svinbernai, vārds tev. Paldies, paldies Danutei Hībnerei par viņas darbu, un tas noteikti uzlabo sākotnējo komisijas nostāju. Nē, esmu gan pārliecināta, ka varu piekrist, ka tā bija laba nostāja vispār. Uh, Tur ir vairākas lietas, par kur man ir nopietnas bažas. Minēšu tikai trīs. Pirmkārt, skaidra lēmuma pieņemšana attiecībā uz jauno uzraudzības arhitektūru. Otrakārt, centrālās bankas dominējošā loma. Un trešā, trešo valstu ekvivalenti. Un um, pievērsīšos tad jaunai uzraudzības komitejai, ņemot vērā, kā tiek veidot šī komiteja, pārējot no CCP izpildu funkcijas, tad tā ir tāda CCP kolēģija, ka komiteja būs atkarīga no tās, eh, no tās eh, iestādes, kas tiek uzraudzīta. Līdz ar to tas neliecina par tādu pastāvīgo dabu eh, šai komitejai. Ir arī zināma neskaidrība saistībā ar ESMA un ECB lomu. Neesmu pārliecināti, ka ESMA kā uzraudzība uh, iestādēji eh, nevajadzētu liekt iespēju kontrolēt, un, un tad būtu arī lielāka skaidrība, kurš ir atbildīgais krīzes situācijā. Un tad sarunvedēji komandai, cimēs, tas jāprecizē. Ir. Domāju, ka mēs varētu arī iegūt no lielākas skaidrības lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz trešo valsts CCP, kas balsos uzraudzības komitejā. Vai tikai priekšsēdētājs? komitejā, kas būs eh, galu galā atbildīgs par šo lēmumu, jeb attiecīgie uzraudzītāji, piemēram, lielie eh, tīrvērtes eh, dalībnieki vai CCP arī varēs paust savus balsus. Neesmu pārliecināts, kā, pārliecināta, kā šī struktūra strādās. CBI loma, kā to komisija ir paredzējusi ir tā, kas dod principā viņiem veto tiesības par prudenciāliem lēmumiem, un tas var radīt bažas, jo visdrīzāk tas būs globāli, gan eh, produktu eh, darbības joms aptver, eh, nu, kontekstā līdz ar to emitējošai centrālai bankai piešķirt veto tiesības, manuprāt, ir e, ļoti riskanti. Neviens nekad agrāk kaut ko tādu e, nav ierosinājuši, tā skaitā ASV Federālo rezervbanka. Un šeit nevajadzētu jaukt kopā vairākas lietas. Viss, kas traucē CCP spēju atbilstīgi pārvaldīt riskus, tādā gadījumā, kā e, nodrošinājuma prasības krīzes laikā. Nu, šādi ierosinājumi man pieņem. 67. grozījums šeit ir ļoti aktuāls, jo to var skatīt arī kā emitējošās centrālās bankas e, ierobežošana. Un neesmu pārliecināta, ka iekļautie piemēri atbalsta jūsu pieeju. Arī runājot par emitējušo centrālās bankas lomu trešajās valstīs, arī tur man ir bažas attiecībā uz šo priekšlikumu. Ir svarīgi precizēt, kurš uzņemsies risku e, paplašinot e, šo pieeju attiecībā uz trešo valsts ECB, piemēram, Brexit kontekstā runājot, jebkura ECB swap līnija, kas tiktu aktivizēta e, attiecībā uz apvienoto karalisti, to veiktu Anglijas banka. Uh, un viņi būtu garantētājs starp ECB un attiecīgo CPV. Protams, tas pats ir sakāms par ASV un ASV federālām rezervēm. Līdz ar to jautājums, vai garantija nav jāsniedz e, trešās puses emitējušai bankai, nevis konkrētajam darījuma partnerim. Trešo valstu kontekstā ekvivalents jautājums, ir tīpaši ASV gadījumā, mums trīs gadi bija vajadzīgi, lai risinātu šo situāciju. Tas bija balstīts uz valsts principu, nevis konkrētās eh, pus, eh, darījuma puses eh, regulējumu. Kaut gan pēc būtības tās būs trešās, trešo valstu ekvivalences risinājums. Neesmu pārliecināts, kā tas darbosies šajā sadalījumā pa valstīm un uh, uzņēmumiem. Domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, skatoties uz atšķirībām. Vakar mums bija gara saruna ar CFTC par, eh, par to, ko viņi uztver eh, kā atšķirības. Viņi nedomā par duālu uzraudzību, bet sadarbību un akceptanci, ka tik tiešām eh, ir uzticēšanās otrai pusēji un domāju, ka mums ir jānodrošina, ka tas, kā biznesa tiek e, īstenots e, globāli, atbilst normām. Tas darbs, ko Danuta ir veikusi, ir ļoti noderīgs, un es atzinīgi vērtētu centienus precizēt salīdzinošo atbilstību, it īpaši 25a panta grozījumu kontekstā. Uh, Šeit pietrūkst skaidrība jau sākotnējā komisijas priekšlikumā par šīs normas darbības jomu. Protams, ka ir svarīgi domāt arī par to, eh, kā tiek vērtēts trešo valstu CCP un jāskatās, kā tas darbosies praksē. Pirms tam ir nepieciešama lielāka skaidrība gan. Eh, Nesmu pārliecināts, ka šī eh, atrašanās vietas politika tiks eh, izmantot reāli. Mums gan jāpaskatās, kāda veida signāls ar to tiktu sūtīts pārējai pasaulē. Referente eh, centusies mazināt eh, patvaļīgumu, kas bija iekļauts sākotnējā komisijas priekšlikumā. ESMA būtu jāveic analīze pirms ieteikt šādu ekstrēmu politiku un komisijai būtu jābalsta savas darbības uz īstenošanas aktu. Atzinīgi vērtēja referentes eh, vēlmi noteikt pielāgošanās periodu. Manuprāt, ir svarīgi at, eh, atzīmēt, ka swapi, um, atpakaļ pirkšanas līgumi un citi instrumenti ir ļoti svarīgi. Līdz to swapu gadījumā, ja vēlaties eh, eiro denominēto darījumu pusi uh, pārvietot, ko tad jūs darīsiet ar otru darījumu pusi. Es domāju, ka jūs tādējādi palielināsiet risku, nevis samazināsiet to. Līdz ar to es ieteiktu izturēties ļoti piesardzīgi, bez atzinīgi mēr, vērtēju referentes padarīto, un mēs centīsimies cik iespējams uzlabot šo dokumentu. Paldies! Protams, sanāksmē Mēs uzklausījām dažādas nostājas bažas, bet tagad ir vārds Pēteram Iecekam. Paldies e, par sagatavoto ziņojumu projektu. Paldies referentei un paldies par labo sadarbību, e, kāda ir bijusi līdz šim. Runājot par ziņojumu projektu. Referenti piedāvā visai līdzsvarotu risinājumu, manuprāt, kur ir pārņemts no komisijas priekšlikuma vislabākais, kā arī pieslīpēts atsevišķas detaļas. Es nosaukšu dažus aspektus, kas manuprāt, ir būtiski, bet kurus mums arī būs iespēja turpmāk izrunāt tuvāko nedēļu laikā. Pirmkārt, pār CCP uzraudzīšanas līmeni mēs vēlamies um, um, noteikt struktūru, tāpat mēs uzskatām, ka ir jāpiešķirš vairāk Eiropas dimensijas uzraudzības eh, arhitektūrai, tomēr mēs atzīstam eh, saikni eh, šim failam ar esas pārskatu, un mums ir jāskata opcijas attiecībā uz uh, CCP uzraudzības struktūras pārvaldību, gan e, sākot ar sīkām tehniskām izmaiņām līdz pat pilnīgām pārmaiņām, lai visu izdarītu pareizi. Tālāk par trešo valstu uzraudzību es apsveicu referentes precizējumus kritērijiem, kuri būtu noteicošie kritērijiem, kam atbilst trešās valsts CCP un kam būtu jāpiešķir ekvivalents. Attiecīgi atsevišķas izmaiņas mēs varētu izdarīt, lai uzsvērtu to, ka šīs lēmums neiesaista politiskas dimensijas, bet objektīvus un tehniskus kritērijus. Eiropā mēs esam pārskatījuši CCP uzraudzības arhitektūru. Tomēr kā jau tas izskanēja no vairāk kolēģu puses, mums ir nolīgumi ar partneriem visā pasaulē un izmaiņas Eiropas līmenī. Nedrīkstētu pārāk apgrūtināt mūsu sadarbību ar globālajiem partneriem. Tajā pašā laikā ir pilnīgi noteikti jāpārvalda mūs, mums pašiem savu uzraudzības mehānismu, bet jāpaturprātā, ka arī citur pasaulē uzraugiem ir līdzekļu un iespējas izpildīt savu darbu pienācīgi. Ar to es beigšu savu uzstāšanos un e, gaidīšu nākošās diskusijas par šo nozīmīgo punktu. Paldies, Lambert kungs! Paldies! Danuta par ļoti labo projektu. Mēs atbalstām, ka CCP ir jāpakļauj stingrākai uzraudzībai, jo e, tās ir būtiskas finanšu sistēmai. Un šis izaicinājums pieprasa Eiropas pieeja savukārt. Esma var apstrīdēt nacionālo uzraugu lēmumus. Tas nozīmē sagatavošanas darbu un pieredzi, lai secīga uzraudzība Eiropas līmenī noritētu pienācīgi. Varam piekrist tam, ka uz pastiprinātā centrālo banku uzraudzība ir eh, nepieciešama un jānosaka eh, pie pienācīgi ierobežojumi un nevienmēr eh, šis process ir vienkāršs. Mēs labprāt eh, eh, nākt ar savu devumu debatēs. Varam piekrist, ka komisijas priekšlikums skata vienu no vāģajiem punktiem režīmā. Un tas attiektos uz CCP, kas būtu ar sistēmiskas aktivitātes iet svarīgumu. Mūsuprāt, komisijas piedāvātās klasifikācijas sistēma ir piemērota un pirmajā līmenī vajadzētu precizēt vairāk kritērijus trim kategorijām, kā arī papildus kritērijus komisijas izpildaktīm, lai piešķirtu vai liektu atzīt atzinumu. Tāpat viens no nolūkiem ir meklēt risinājumu, kas darbotos neatkarīgi no nākotnes. Uh, izmaiņām un varētu tikt eh, raiti integrēts, taču neesam pārliecināti, ka šis risinājums atvieglos vai padalīs raitāku lēmumu pieņemšanas procesu, jo esma padomi var apstrīdēt jebkuru komitejas lēmumu, un mēs esam, neesam pārliecināti, ka juridiski viss ir izdarīts pareizi. Mums ir jādomā starp opcijas, kas E, novērstu turpmākus birokrātiskus slāņus un neapgrūtinātu esma arhitektūru. Līdz ar to, kā parasti, mēs ar Danutā sadarbosimies konstruktīvi, lai mēs varētu sagatavot labu parlamenta nostāju. Paldies! Paldies, citu sēnu referentus es neredzu, mēs varam dot vārdu komisijai, personkums. Paldies, priekšsādātāji! Šis ir ļoti svarīgs priekšlikums. Tas um, parāda to, kā Eiropas Savienības skata tirgus infrastruktūras nākotnē, un mums ir jābūt stabiliem tekstiem. Pateico, pateicos referentei par sagatavotajiem grozījuma projektiem, mūsuprāt, ir būtiski, relevanti, gudri, saprātīgi un uzlabojoši. Un tas ir ļoti labs pamats turpmākajam darbam. Komisijas priekšlikums ir nepieciešams, lai uzlabotu CCP uzraudzību ārpus Eiropas Savienības, lai varētu šie tirgi piedāvāt savus finanšu pakalpojumus Eiropā, un tie ir ļoti būtiski, lai uzlabotu Eiropas CCP uzraudzību. Trīs komentāri. Pirmkārt, ar prieku redzu e, referents atbalstu komisijas priekšlikuma visiem aspektiem. E, Eh, referenti uzsver centrālo banku lomu CCP uzraudzīšanā un tam, kā tas darbojas Eiropas finanšu sistēmā. Mūsu centrālā banka ir, uz, bankas ir uzraudzījusi par uh, eh, monitoringu politiku, tie, savukārt tirgus, eh, finanšu tirgus regulētāji nevar uzraudzīt CCP bez centrālo banku palīdzības. Mēs pieņem zināšanai referents priekšlikumu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, kas kalibrēšanu, kā arī priekšlikumu par skaidro, eh, pieejas skaidrojumu. Otrkārt, eh, Ļoti labi, ka referenti nodalā ne Eiropas CCP sistēmiski svarīgos un, un citos. Tas ir nozīmīgi mūsu finanšu tirgiem un sistēmām, jo, kā jau priekšsēdētāji jūs sacījāt, salīdzināmās atbilstības mehānismus varētu palīdzēt un iespējams mēs varētu pas, eh, panākt to, lai šī sistēma Eh, darbotos vēl labāk atbalstot arī puses trešajās valstīs. Tāpat arī atbalstām referents sacīto, ka trešo valstu CCB E, uzraudzības sistēma reizēm ir pārāk vaipa vai paļaujas uz trešo valstu uzraudzības iestādēm. Citā, citiem vārdiem sakot, tas ir jāregulē pēc Eiropas Savienības likumiem, un tas ir jāuzrauga Eiropas Savienības lemēju iestādēm un institūcijām. Parlaments, padome, e, komisija un Eiropas Savienības regulatori. Domāju, ka viss tam piekritīs. esam dzirdējuši balsis no Atlantijas otrā krasta, bet tas attiecas uz šeiks, eh, Šekspīra ģertrūdi. Kāds Ģertrūde uzstāja pie, uz kaut ko, par ko viņa, viņa bija pārliecināta, ka viņai ir taisnība. Tas varētu palīdzēt skaidrot un mazināt šo troksni. Tāpat mēs uzskatām, ka trešajām valstīm jādodies vai piedāvāts Eh, pakalpojums trešajā valstī bez prasības pēc eh, nodibināšanās. Tāpat arī referentu piedāvā lēmumu pieņemšanas kārtību, alternatīvas izmaksas līgumu kontinuitāti, piemērošanās periodu un arī Eiropas finanšu stabilitātes un valūtas stabilitātes kritērijus skaidri sakot, tik viens komisijas lēmums tiks nodots parlamentam un padomēji. Par šo jautājumu komisija nevar lemt bez padomes un parlamentu uzklausīšanas. Un referents Svinbērn runāja par ekvivalences lēmumiem. Pilnībā piekrītu lēmumiem, ir atšķirības starp ekvivalences lēmumiem no komisijas, kas attiecas uz citas valsts e, regulatīvo vai leģislatīvo pusi. Šeit nav runa par eh, šiem aspektiem, bet par to, kā mēs uzraugām trešās eh, valsts uzņēmumu, kas darbojas mūsu un sniedz pakalpojums mūsu pilsoņiem. Un šajā sakarā komisijai nav nolūka pārskatīt, atsaukt vai mainīt esošos, es, esošās ekvi, e, atbilstības prasības. Trešo valstu e, likumos nav bijuši grozījumi, ne arī AMI EEC, ne arī tanī uzticībā, kāda mums ir sadarbībā ar trešo valstu regulatoriem. Var būt ekvivalents lēmumu pārskatīšana pēc tam, kad šis eh, priekšlikums tiek pieņemts, bet tad, kad tas stāsies spēkā, mums būs seši mēneši, lai piedāvātu deleģēto aktu padomēji eh, un parlamentam. Uh, būs jāsniedz komentāri, un pēc tam 12 mēnešu periods, lai deleģēti akti stātos spēkā, tad mēs skatīsim eh, adaptēšanās periodus, un priekšsēdētāji eh, varu garantēt, ka uz to laiku jau es būšu pensijā. Visbeidzot, mēs cerīgi raugāmies uz labajiem ieteikumiem. Eh, eh, man jāuzņemas sava vaina daļa. Eh, tu šo tekstu sagatavojot, es pie tā strādāju, bez tā būtība nebija spējīgs izskaidrot sievai, bet referente, referente ir piedāvājusi pietiekami daudz uzlabojošus vienkāršojumus, un es domāju, ka tie var jau tikt īstenot šodien ar esošo esma regulējumu Un visbeidzot, esmu pateicīgs referentei par ieteikumiem Eiropas CCP uzlabošanā. Ja esmu iegūst vairāk pilnvaru un uh, uzdevumu, tad citiem pilnvars un izdevumi var tikt samazināt. Bet mūsu prāts uh, šo priekšlikuma nozīme ir lielāka nekā individuāls sastāvdaļas, un esam pārliecināti, ka esmas rīcībā būs visi nepieciešamie resursi un personāls, lai tā varētu īstenot savus pienākumus. Paldies, Pirsonkungs Danutā! Izteikšos ļoti īsi, jo mēs jau esam pieskārušies nākamā ziņojuma, laikam vēlos pateikties komisijai eh, par viedokli būs mums būs pietiekami daudz eh, laika jāparādz. Es rēķinos ar labēnu referents sanāksmi, piebildīšu to, ka mums ir jāredz tas, ka lēmumu pieņemšanas process no nu, ir raids, jo tas ir viens no Eiropas priekšlikuma vāģajiem punktiem finanšu nozarē, un mums ir jāapzinās, cik šis priekšlikums ir svarīgs no juridiskās skaidrības un ticamības viedokļa, jo mēs šeit piedāvājam tekstu, kas attieksies uz nozīmīgu porciju no Eiropas un globālās ekonomikas. Mums ir jāpa, tas, jāpanāk tas, ka sistēma darbojas raiti, ir ticama un juridiski skaidra. Es ceru, ka izdosies šo garu izturēt viss cauri darba laikās. Paldies! Un, manuprāt, šīs debats skaidri parāda plašo atbalstu tekstam un tiek saglabāti visi būtiskākie aspekti no komisijas priekšlikuma, un tagad mēs varam strādāt pie uzlabošanas piemērošanas un arī termiņi ir e, reāli, termiņi ir sekojoši, grozījums skatīsim. Termiņi ir jā, 26. martā pulksten divos ir jāiesniedz grozījumi, e, lai mēs tos varam publicēt pirms lieldienām. 23. aprīlī mēs skatīsim grozījumus un balsojums 16. maijā. Paldies visiem un pārējām pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir kopīgās debatas par trim budžeta izpildes atz atzinumiem. Referente, ka Svinbērna mums ir jāskata viss temats ļoti ātri, jo tulkojums mūsu rīcībā ir līdz 12.35. Paldies, priekšsēdētāji, centīšos izteikties īsi un skatīšu visas trīs iestādes kopā. Paldies kolēģiem par grozījumiem. Prieks redzēt, ka daudzi papildināja tos eh, jautājumus, kuru jau sākotnēji ieskicēju un vēlos nodrošināt, lai šeit eh, budžeta izpildes apstiprināšana nepārklātos ar aģentūru darbības pārskatīšanu. Daudzi grozījumi eh, ievēro šo pieeju. Kaut arī mēs runājam par trim dažādām iestādēm, ir grozījumos vairāk kopīgi temati, un tos tad arī apskatīšu. Pirmkārt, Daudzos grozījumos tiek runāts par centrālo lomu, kas e, šīm iestādēm ir bijuši pēc krīzes finanšu tirgos. Ir tikai un vienīgi pareizi, ka e, šo uzraudzības iestāžu darbā lielais uzsvars jāliek uz patērētāju aizsardzību. Un iestādēm ir nepieciešami Um, atbilstoši resursi, lai izpildītu savus uh, uzdevumus un pienākumus. Un es piekrītu, ka ir nepieciešams skatīties, vai uh, ir iespējams arī iekšēji atrisināt pieprasījumu jautājumus. Un ir mm, jebkāda resursu palielināšana ir jābalsta uz uh, nepieciešams izvērtēšana, kā Gigold kungs Eh, savā grozījumā to ra raksta, un arī papadimulis kungs regulāri prasa izvērtēt situāciju. Atbalstu arī eh, sadarbību, lielāku sadarbību starp iestādēm un eh, starp šīm iestādēm un viņu nacionālajiem partneriem un ar nozari kopumā. Nevēlos būt pārāk uh, ierobežojoša bet piekrītu mana kungam, ka jābalstās uz uzticēšanos un vienkārši kungam, ka ir jānodrošina neatkarība. Ir nepieciešama lielāka caurskatāmība šo iestāžu darbā un lielāka atbildība. Lielāka aizsardzība trauksmes cēlājiem e, ir temats, e, kas jau ir nesenā laika posmā risināts. Ir arī vairāk konstruktīvu risinājumu kur iespējams jānodrošina sanāksmju pārraidē tiešsaistē internetā. Atskaita atbild ne tikai parlamentu un padomus priekšā, bet arī Eiropas Savienības iedzīvotāju priekšā. Un tas noteikti uzlabo eh, šo atzinumu iestādēm ir jāiekļaujas mandātā, kas tam ir piešķirts ar regulu starpniecību, un tām nevajadzētu pašām censties paplašināt eh, šo mandātu. Piekrītu Langenkunga un Manna kunga grozījumiem kur eh, norādīja jomas, kurās aģentūras ir pārkāpušas eh, savu pilnvarojumu. Uh, pirms iekļaut šādus apgalvojumus budžeta izpildes apstiprināšanas atzinumos, mums vajadzētu padziļinātāk iepazīties ar šo jautājumu. Es īstenībā ierosinātu atsevišķu risinājumu, lūdzot vienai no politikas e, nodaļām detalizētāk to papētīt komitejas vārdā. Esmu atvērta uh, jebkuriem ierosinājumiem kompromisa kontekstā, kurus nesen izsūtījām. Nu, šī noteikti būs ļoti saspringta darba sesija nākamajā nedēļā. Paldies, Tomas Mans! Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos no sirds pateikties Kejai. Darbs ir bijis ļoti sekmīgs, daudz grozījumi ir. Uh, atspoguļoti kompromisos, tas ir ļoti labi. Mums ir nepieciešams efektīvāk izmantot EBA līdzekļus, un Brexit izmaksas arī ir jāņem vērā, tas skaitā ar pārcelšanos. Keja, tu tikko norādīji, ka iestādēm ir jāpieturas pie sava mandāta tieši tā nekādas mandāta paplašināšanas. Un ir ļoti svarīgi, lai šie pienākumi tiktu izpildīti, kā to ir paredzējis likumdevējs samērīgums ir ļoti svarīgs jautājums. Arī tas atspoguļojas kompromisā, ko tu piedāvā. EBA loma startautiskās uzraudzības struktūras stiprināšanā, sadarbojoties nacionālajām uzraudzības iestādēm, ir īpaši svarīgi. Mēs uzsveram, cik svarīgi ir nodrošināt caurskatāmību, atbildību, pieeju dokumentiem, to tu visi jau minēji, uh, Tur es varu tikai piekrist. Kas attiec uz nākamo iestādēju JOPA? Lai labāk aizsargātu patērētājus un samazinātu riskus, jāatceras, ka mums ir revīzijas palāta, kas pagājušā gada decembrī veica EIOPA īpašu pārbaudi un nāca klajā ar ļoti skaidri nostāju. Jā, viss atbilst e, likumīgajām prasībām, Jāpaskarās arī uz budžeta līdzekļu sadalījumu. 40% no Eiropas Savienības līdzekļiem, 60% no dalību valstu tiešajām iemaksām. Jāpaskarās, vai tur nevajag nākotnē samazināt šo proporciju. Grozījums no eh, manas puses kopā ar Verne Langenu par to, ka EIOPA ir tomēr jāpieturas pie regulējuma primārās tiesības un ne tālāk. Tur mēs kritisku grozījumu esam iesnieguši. Un trešais par esma. Stabilitāte finanšu sistēmā, tur nekāda problēma nav. Par papildu kompetencēm, tur gan ir jāpaskatās, eh, cik to pamatoti var izskatīt, tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Tur mums ir nepieciešama spēcīgāka loma no esma puses, viennozīmīgi, un, protams, ka ir svarīgi uh, labāk kontaktēties un veiksmīgāk virzīties uz kapitāla tirgus savienību, bet tam ir jānotiek pakāpeniski, balstoties uz to, ka uh, laiks ir ļoti ierobežots, tad kopumā varu teikt uh, tikai atzinīgus vārdus. Paldies! Paldies! Hjubajē. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi, vēlos pateikties referentei par eh, veikumu. Atgādināšu, kā mūsu sociāldemokrāta grupai prioritāti ir trīs uzraudzības lemiestādes, lai varētu stiprināt šo sistēmu. Tātad šajā sakarā esam iesnieguši grozījumus tā ir banku uzraudzības eh, sistēmas iestādes, un mūsuprāt ir ļoti nozīmīgi, lai to rīcībā būtu līdzekļi darba veikšanai, un tāpat ir svarīga caurskatāmība darbam un prioritāte jāpiešķir patērētā aizsardzībai. Šeit mēs varam piekrist, un arī ņemot vērā trīs e, iestādes ir jāveido ja drošs kā saziņas kanāls trauksmes cēlāja aizsardzībai. Mums tie ir būtiskie elementi un tāpat vēl daudzi citi jūsu uzskaitītie, kuriem mēs piekrītam. Paldies! Nākošais runātājs Klints. Paldies priekšsēdētāji! Gadījumā, ja nu tulki pārtrauks darbu, jūs man dodiet ziņu un es pāriešu uz angļu valodu. Daudz kas no tā, ko es vēlējos sacīt, to jau kolēģi pateica. Mēs pārbaudām EZA aģentūras tās pašreizējā formā. Mēs zinām, ka daļēji šīs lomas mainīsies. Kas attiec uz pagātni? Keja jau to sacīja uzraudzības konverģence dalību valstīs bija jāstiprina, un jāaizsargā patērētāji. Attiecībā uz pirmo mērķi ir progress redzams, un mēs gan neesam nonākuši tur, kur vēlamies, un tāpēc arī komisija ierosinās grozījumus. Kas attiecas uz budžeta atbildību, budžeta pārvaldību un iekšējo procesu un izmaksu uzraudzību, revīzijas palāta nāca ar labu atzinumu klajā sakot, ka būtiskākajā daļā ir strādāts efektīvi, budžeta izdevumi ir bijuši pamatoti un ievēloti, ievēroti limiti. Pienākumu ziņā, tur, kur mēs parasti runājam par vājām vietām, šeit jārunā, ka šeit ir trīs aģentūras eh, nav neko pārkāpušas, tas ir tikai un vienīgi pozitīvi, bet nav tā, ka kļūdu vispār nav bijis. EBA pagātnē atsevišķos stresa testos ir nonākusi pie rezultātiem, ko pavisam īsi eh, pēc tam ir nācies atzīt par kļūdainiem. Un Eiropa nav sasniegusi to konverģenci, ko mēs vēlējāmies. Līdz ar to ir vēl daudz kas darāms un mēs jau strādājam arī uz komisijas priekšlikumu pamata pārskatot eh, aģentūru darbību. Kas attiecas uz EBA pārcelšanos uz Parīzi pēc Brexit? Ar to, protams, ir saistīta virkni izdevumu, un mēs jau šobrīd nezinām to, eh, kas seks šos izdevumus un kā. Nu, tad cerams, ka sarunvedēji Mišela Banjē vadībā nonāks pie pietiekama laba rezultāta. Attiecībā uz daudziem grozījumiem, ko kolēģi ir iesnieguši, Keijs Vinbērni jau komentēja par tiem, tie lielākoties ir mētiecīgi un iet pareizajā virzienā. Jā, mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, bet arī jāievēro ja samērīgums. Nu, nevar tas novest pie tā, ka mums ir nepieciešama caurskatāmība attiecībā uz katru Eiropas Savienības iedzīvotāju. Tas tikai ievērojami apgrūtinātu aģentūru darbību un radītu papildus finanšu izmaksas. Paldies! Paldies! Papadimulis kungs! Paldies! Vēlos pateikties Svinbērns kundzei par labi paveikto darbu šajos trīs atzinumos. Mūsu grupa, kā jūs zinat, attiecībā uz šo sistēmu iebilst pret struktūru kā tādu, un ņemot vērā mūsu pieeju, esam ieviesuši vairākus grozījumus, esam iesnieguši vairākus grozījumus, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību un arī īstenotu to, kā rezultāti būtu izmērāmi. Mums ir nepieciešams eh, regulāri pārskatīt šo aģentūru darbu, Tā kā, protams, ir daudz vairāk darba vēl darāms, un tas nozīmē, ka, protams, aģentūram ir nepieciešams arī lielāks budžets, ja viņam jāpild vairāk pienākumu. Un, protams, ir jāievēro Eiropas revīzijas palāts konstatējumi tās sagatavotais atzinumos. Un jāsadarbojas, protams, ar citām Eiropas Savienības iestādēm un starptautiskajām organizācijām Tāpat ir jānodrošina arī lielāka demokrātiskā atbildība attiecībā uz tikšanos ar interešu grupām un vienlaicīgi mums ir nepieciešams arī aizsargāt trauksmes cēlājus. Man ir liels prieks, jo kā mūsu grozījumu ir pozitīvi uztvērti. Paldies! Thank you. Uh, Sven Giegold. Thank you, Chair, and also thanks to Kay Swinburne for her work and try to find... Paldies, paldies Kay Swinburne par uh, viņas darbu un kompromisiem. Man gan jāsaka, ka daudzās jomās uh, mēs uh, atzinīgāk vērtējam pašu uh, atzinumu projektu, salīdzinot ar kompromisiem. Un viena lieta gan ir skaidra šeit jāpasaka komitejā. Tad, kad uh, esam izveidojuši šīs ESA aģentūras, esam piešķiruši spēcīgu un plašu mandātu. Tie bija mūsu lēmumi. Jūs, Manna kungs, balsojat par to tāpat kā es. Keija balsoja, Volfs balsoja, mēs visi vienojāmies. Uh, tagad ESA ir eh, rīkojušies balstoties uz šo mandātu, un līdz šim neviens nav varējis pierādīt, ka ir bijis mandāta pārsniegšanas gadījumi. Tāpat laikā mēs esam arī nodrošinājuši to, ka ir spēcīga atskaita atbildība parlamenta vieta. Dimitris, varbūt jums nepatīk eh, daža, eh, daži pasākumi attiecībā uz to, ko aģentūras ir veikuši, bet um, attiecībā uz šīm ESA viņi ir bijuši pretim nākoši, ieradušies daudzu um, ēnu referents sanāksmēs pat. Līdz ar to no mūsu viedokļa nav nekas tāds uh, konstatējams. Uh, par ko ir runāts. Viņi arī ir gana caurskatāmi attiecībā uz tehniskajiem standartiem. Mums ir Eh, ikmēneša aktualizētā informācija arī pieejama. Līdz ar to, diemžēl, kompromisos ir iekļauti eh, daži konstatējumi un apsūdzības. To, to report on things on a regular basis, like in Compromise E, which they are already doing. So, therefore, I would really appreciate